Chers collègues, je vous propose. Dargie kolēģi, es piedāvāju atsākt darbu, jo ir jau 5 pāri 3 pēcpusdienā, un darba kārtībā mums vēl ir ļoti daudz jautājumu. Mums ir viedokļu apmaiņa. Tātad skatīsim tagad 24. punktu, kas ir viedokļu apmaiņa ar uh, um, Algi Mantu Pabedinskieni kas ir sociālās drošības un darba ministre un pārstāv Lietuvas prezidentūru. Es jums davu, dodu vārdu, uh, ministrs kundze, šajā pirmajā viedokļa apmaiņā ar uh, mūsu deputātiem. Zinu, ka ar virkni jau esat tikusies, uh, jo viņi ir bijuši Lietuvā, un mums arī bija iespēja divpusēji runāt ar jums. Un tātad es jūs sveicu šajā jaunajā amatā, tā oficiāli komitejas priekšā, un tagad jums ir iespēja prezentēt Lietuvas prezidentu lūdzu. Ačiū gerbiamā pirmininkė, gerbiami. Paldies, priekšsādātājs kundze, godātie parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Pirmkārt, Es gribētu jums pateikties par šo iespēju ieskicēt Lietuvas prioritātes nodarbinātības un sociālo jautājumu uh, jomā. Ņemot vērā to, cik parlaments ir būtisks uh, šobrīd lēmumu pieņemšanas procesā, jo tas pārstāv 500 miljonu Eiropas pilsoņu intereses, Lietuvas prezidentūra centīsies uh, konstruktīvi un produktīvi sadarboties ar parlamentu, lai tas nākt par labu abām pusēm. Šī ir mūsu pirmā padomas prezidentūra, kas ir gan milzīgs izaicinājums mūsu valstī, gan arī lieliska iespēja stādīt priekšā Lietuvu Eiropai. Turpmāko sešu mēnešu laikā mēs eh, vedīsim konstruktīvas sarunas ar Eiropas eh, institūcijām un dalību valstīm lai panāktu pēc iespējas eh, labāks rezultāts mūsu prezidentūras laikā. Gribētu uzsvērt to, ka Lietuva centīsies eh, nodrošināt eh, nepārtrauktību likumdošanas procesā, strādājot kā bezparteisks starpnieks, cenšoties organizēt darbu, un mēs uh, arī um, uh, turpināsim strādāt pie īrijas, Lietuvas un Grieķijas prezidentūra kopējās 18 mēnešu programmas, lai panāktu progresu uh, visās Eiropas Savienības uh, politikas jomās, uh, dodot uh, priekšroku vissvarīgākajiem jautājumiem. Ir arī jādomā par to, kā uh, panākt uh, situācijas uzlabojumu ekonomikas un sociālajā jomā, pārvarot krīzi, un mūsu prezidentūras laikā mēs pievērsīsim īpašu uzmanību pasākumiem, kur ir vērsti uz uh, uzticības atjaunošanu Eiropas Savienības ekonomikai un veicinātu ekonomikas izaugsmu un nodarbinātību, veicinātu uh, vienotā tirgus attīstību un padziļināšanu un stiprinātu ekonomikas un monetāro savienību. Mūsuprāt, uh, Uh, jāpanāk stabilitāte ne tikai ekonomiskā izpratnē, bet arī sociālā jomā. Mēs esam izvērtējuši ekonomisko situāciju Eiropas Savienībā un veiksmīgi esam pārvarējuši finanšu krīzi. Tātad savas prezidentūras laikā Lietuva pievērsīsies trim galvenajiem mērķiem um, tādas stabilas, augošas un atvērtas Eiropas uh, veidošana, uh, prezidentūras laikā Lietuva pievērsīsies eh, individiem, individam eh, augošajā Eiropā, lai nodrošinātu pietiekamas nodarbinātības iespējas, nodrošinātu darbņēmē tiesības, stiprinātu sociālo dimensiju un nodrošinātu patiesu dzimumu līdztiesību un vienlīdzīgas iespējas. Raugoties uz mūsu prioritātēm prezidentūras laikā, pirmkārt gribētu minēt eh, labākas nodarbinātības iespējas, īpaši pievēršoties jauniešiem. Vispirms mēs gribētu atzinīgi vērtēt parlamenta pieņemto lēmumu par cīņu pret jauniešu bezdarbu. Tā kā jauniešiem bieži vien uh, nav pietiekams darba pieredzes un uh, ir uh, varbūt neatbilstoša kvalifikācija, viņiem ir uh, vairāk šķēršļu um, darba atrašanā. Ekonomikas krīze ir pārgājusi sociālā krīzē un sociāli ievainojami jaunieši uh, saskars ar vēl lielāku izstumtību. Un uh, jauniešu uh, jaunieši, kas ir eh, izglīt, tātad eh, apmācībā, ir 8 miljoni. Aizvien uh, eh, ilgāk periodi ir kopš uh, izglītības iegūšanas un uh, darba atra, līdz darba atrašanai, un tas var negatīvi uh, ilgtermiņā ietekmēt uh, iespējas atrast darbu un uh, labu atalgojumu. Uh, ilgi periodi ārpus darba tirgus vai ārpus izglītības sistēmas var novest pie nabadzības un sociālās izstumtības. Tas viss var uh, izraisīt vēl citas negatīvas seks, piemēram, izolāciju, iesaistīšanos riskantās vai pat noziedzīgās darbībās. Tas var ietekmēt arī uh, fizisko un psiholoģisko veselību. Uh, un uh, attālināšanos no uh, sabiedriskajām aktivitātēm piedalīšanās demokrātiskos procesos. Tāpēc mūsu prezidentūras laikā mēs uh, uh, pieliksim savus pūliņus, lai uzlabotu jauniešu nodarbināmību, viņu iespējas darba tirgu, lai uh, gatavotu jauniešu garantijas schēmu, sākot ar 2014. gadu, kas ir uh, guvusi uh, Uh, parlamenta uzmanību. Mēs organizēsim diskusijas ar, ar uh, sociālajiem partneriem, lai apmainītos ar labāko praksi un uh, rīkot kopīgs pasākums šajā jomā. Un ļoti svarīga loma jauniešu garantijas schēmas ieviešanā būs spēlējama nacionālajām nodarbinātības iestādēm. Tāpēc mums ir jāuzlabo mūsu darbs un sadarbības starp dalību valstīm Mēs ceram, ka mūsu prezidentūras laikā mēs varēsim panākt vienošanos padomē un um, par uh, jauno priekšlikumu, ko komisija nesen uh, prezentēja Luksemburgā. Mēs uh, gatavosim uh, um, deklarāciju par Eiropas uh, prakses aliansi. Uh, un uh, centīsimies panākt vienošanos dalību valstu starpā, lai būtu kopīga nodoma deklarācija, kur būtu piesaistīti arī sociālajie partneri. Tātad tāda jau tika parakstīta 2. jūlijā Leipcigā. Lietuva uh, pieliks uh, pūliņus, lai stiprinātu jauniešu sociālo integrāciju, jo īpaši uh, Eh, tādu jauniešu, kas nemācās eh, vai nestrādā. Saskaņā eh, ar Eurofound aplēsēm Eiropas ekonomika zaudē 150 miljārdus eiro gadā, tāpēc, ka jaunieši neiesaistās darba tirgū. Un tāpēc jauniešu padomas ietvaros mēs pievērsīsimies uh, izstumtības jautājumiem jauniešu vidū un centīsimies pieņemt uh, padomas secinājumus, kas analizētu principus, kas tiek piedāvā dalībvalstīm uh, par to, kā uzlabot uh, sociālo iekļautību. Un mēs arī uh, skatīsim Eiropas parlamenta rezolūcijas un atzinumus, kuros parlaments ir savu, paudis savu viedokli. Par labākām nodarbinātības iespējām runāt, jo gribu pieminēt arī Eiropas parlamenta un padomas lēmumu par Eiropas platformu, lai cīnītos pret eh, nelegālo darbu. Eh, tā mērķis ir eh, apmainīties ar labāko praksi, lai varētu labāk identificēt nelegāli strādājošos un pieņemt cits operatīvs pasākums. Šis priekšlikums ir ļoti būtisks un mēs uh, Eh, centīsimies panākt vienošanos EPSCO padomē decembrī. Vēl viena eh, svarīga joma prezidentūras laikā būs labākā darba ņēmēja aizsardzība. Vispirms gribētu atzinīgi novērtēt uh, iepriekšējo EPSCO padomi par to, ka izdevās panākt vienotu nostāju par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu 2014. līdz 2020. gadam Mūsu prezidentūras laikā mēs centīsimies panākt vienošanos ar parlamentu par fonda izmantošanu jau sākot ar 2016. gada sākumu. Aprīļa beigās um, Eiropas komisija prezentēja priekšlikumu, kas ir vērsts uz vienotu uh, pamatiesību uh, ieviešana attiecībā uz darbinieku brīvu pārvietošanos. Eiropas Savienības tiesībās ir noteiktas tiesības Eiropas Savienības pilsoņiem meklēt darba iespējas citās dalībvalstīs un aizliedz diskrimināciju pret darba ņēmējiem, kas strādā uh, citā dalībvalstī, tātad diskriminācija balstoties uz izcelsmes valsti. Praksē bieži vien Uh, darbinieki no citām dalībvalstīm saskars ar tiešo vai netiešo diskrimināciju, tieši tāpēc, ka viņi ir no citas valsts. Prezidentūras laikā mēs turpināsim strādāt pie darbinieku nosūtīšanas direktīvas, uh, kam vajadzētu ne tikai nodrošināt labāku darba ņēmēju aizsardzību, bet arī uzlabot pakalpojumu sniegšanas iespējas un tādējādi veicināt uh, Eiropas ekonomikas atgūšanos. Centīsimies panākt vienošanos padomē un gaidām arī, ka varēsim sākt sarunas ar parlamentu. Mēs uh, labprāt uzklausītu arī jūsu viedokli par šo direktīvas projektu. Kas attiecas uz uh, veselību un darba aizsardzību, uh, darba vietā. Mēs turpināsim strādāt ar īrijas kolēģiem pie priekšlikuma, kas attiecas uz zināmu darba drošības un veselības direktīvu harmonizāciju arī attiecībā uz ķīmisko vielu marķēšanu un klasifikāciju. Mēs ceram, ka abas institūcijas izrādīs konstruktīvu pieeju Un labs piemērs eh, labai sadarbībai starp par sarežģītiem tehniskiem jautājumiem bija vienošanās par eh, darba ņēmēju aizsardzību pret elektromagnētiskajiem viļņiem. Mums ir jāanalizē iespējas, ka šādu līdzīgu stratēģiju varētu izmantot arī šajā jautājumā. Mēs arī gatavojamies uzsākt diskusijas par jauno komisijas priekšlikumu par uh, Uh, izņēmumiem uh, jūrniekiem zināmās darba tiesību direktīvās. Uh, vēl viena joma, kurā strādās mūsu prezidentūra, ir sociālās dimensijas stiprināšana. Nesen pieņemtais, pieņemtā sociālo investīciju pakotne būs viena no pirmajām prioritājām jomām, kas tiks skatīta. Mēs cieši sekojam diskusijām par šo dokumentu. Uh, un mēs pievērsīsim uzmanību secinājumiem, kas tika pieņemti pēdējā EPSCO padomē, kur tika uh, prezentēta sociālo investīciju pakotne, un mēs aicināsim dalību valstis to ieviest. Mūsu prezidentūras laikā mēs plānojam noturēt debatas starp uh, ministriem neformālajā EPSCO padomē 11. un 12. jūlijā, jo īpaši uh, attiecībā uz rekomendāciju ieviešanu, kas ir iekļaut šajā pakotnē. Stiprinot sociālo dimensiju, īpaša loma ir eh, Eiropas fondam eh, visneaizsargātajiem EPSCO padomē īrijai neizdevās panākt galīgo vienošanos par fondu, bet eh, bija panākts taustāms pro progress. Šis pro, priekšlikums tika izskatīts pēc būtības un tika saņemti vairāk komentāru no dalību valstīm, kas tika ņemta arī vērā. Tagad ir atlicis uh, panākt vienošanos par obligātu vai brīvprātīgu piedalīšanos fonda aktivitātēs un, protams, par fonda apmēriem. Darba grupā padomē ir diskusijas par uh, sociālajiem jautājumiem, un tas parāda, ka ir skaidri iezīmējusies dalībvalstu grupa, kuras uzskata, ka uh, pasākumi, lai sagatavotu cilvēkus darba tirgumu, lai viņi varētu nopelnīt sev iztiku, ir uh, būtiski, un tas ir vislabākais veids, kā samazināt nabadzību visā ievainojumā uh, iedzīvotāju vidū. Uh, un Eiropas sociālais fonds, uh, piemēram, un citi pasākumi ir ļoti labs līdzeklis. Um, cita dalību valstu uh, grupa ir par obligātu dalību valstu piedalīšanos šajā Eiropas fondā, jo īpaši tās, kas jau um, piedalās uh, pārtiks atbalsta programmas ieviešanā. Uh, pat ja tas ir tikai kopējās lauksainicības politikas ietveros, un viņi uzskata, ka šis pasākums ir nepieciešams nabadzības samazināšanai Eiropā. Tā ir eh, vairākuma pozīcija Eiropas parlamentā. Ir, protams, saprotams, ka var būt dažādi viedokļi par to, kā cīnīties pret nabadzību be, un kādiem vajadzētu būt Eiropas un nacionālajiem pasākumiem, jo dalībvalstīs ir atšķirīgas sociālās politikas ka prezidentūra Lietuva pilnībā apzinās, cik fonds ir svarīgs pilsoņiem dalību valstīs, un mēs centīsimies rast risinājumu, kas būtu pieņemams visām dalību valstīm, un darīsim to pēc iespējas drīzāk. Pēc tam būs jāroda vienošanās, protams, ar Eiropas parlamentu. Tas ir viens no uzdevumiem, kuru gatavojamies pildīt pēc iespējas drīzāk. Pieskaroties pensijām, gribētu minēt eh, direktīvu par pensiju tiesību iegūšanu un saglabāšanu. Dokuments eh, ir no 2005. gada, un eh, beidzot ir panākta kopīga pozīcija dalību valstu starpā. Patiesībā īrija šeit paveic lielisku darbu savas prezidentūras laikā, rodot pieņemam kompromisu. Uh, bija strīdi par uh, juridisko pamatu un par gaidīšanas laiku, lai iegūtu šīs pensiju tiesības, bet tas tika atrisināts konsensa gaisotnē. Mēs sagaidām, ka Eiropas, ar Eiropas parlamentu arī tiks panākt vienošanās un ka tad mēs kopā varēsim sveikt šīs būtiskās uh, direktīvas stāšanos spēkā. Atbalstot mūsu centienus stiprināt sociālo dimensiju ekonomikas un monetārajā savienībā, mēs uh, gatavosim uh, ceļu kartas dokumentu, kurš būs kā uh, vadlīnijas mūsu tālākajai rīcībai. Mēs ceram, ka mūsu prezidentūras laikā mēs varēsim tālāk attīstīt un padziļināt šī jautājuma skatīšanu. Ekonomiskā izaugsme un sociālā kohēzija, tiem būtu jābūt procesiem, kas viens otru papildina un stiprina, nevis kas rada sociālo izstumtību, kas uh, rada draudus ekonomiskajai un finanšu stabilitātei ir jāpanāk pienācīgs līdzsvars starp uh, ekonomiskajiem pasākumiem un sociālajiem mērķiem lai tie būtu savstarpēji papildinoši un nevis pretrunīgi. Centieni stiprināt ekonomisko un finanšu pārvaldību jau ir uh, īstenoti Eiropas līmenī, un tas pats ir jādara sociālajā jomā. Vēl viena joma, uh, kam mēs pievērsīsim īpašu uzmanību, uh, ir patiesa līdztiesība un patiesas eh, vienlīdzīgas iespējas vīriešiem un sievietēm. Lietuvas prezidentūras laikā mēs koncentrēsimies eh, uz eh, mērķu īstenošanu, kas attiecas uz vienlīdzīgām tiesībām un priekšnosacījumiem, lai ieviestu šos mērķus. Efektīva pārvaldība un ieviešana ir nepieciešama, lai atrisinātu tās problēmas, kas vēl pastāv līdztiesības jomā starp vīniešiem un sievietēm, jo īpaši nodarbinātības jomā. Mēs esam izvēlējušies uh, Pekins platformas uh, institucionālos mehānismus, uh, efektīvu mehānismu funkcionēšana ir uh, priekšnosacījums uh, tam, lai dzimumu līdzfielotāti un nepaliktu tikai uz papīra. Eiropas dzimuma līdztiesības pakts un stratēģija līdztiesības ieviešanai sieviešu un vīriešu starpā sa, nosaka labas pārvaldības principus kā priekšnosacījumu, lai ieviestu uh, dzimuma līdztiesības prioritātes, kas ir noteikti šajos dokumentos. Mēs kā prezidentūra centīsimies panākt padomu secinājumu pieņemšanu decembra EPSCO padomē. lai atbalstītu Eiropas komisijas mērķi uzlabot uh, sieviešu pārstāvniecību lēmumu pieņemšanas līmenī. Mēs turpināsim īrijas prezidentūras laikā uzsākto darbu un uh, centīsimies panākt labu, labāku dzimumu līdzsvaru uh, uzņēmumu valdēs. EPSCO padomē mēs uh, esam paredzējuši pieņemt kopīgu piere, pieeju attiecībā uz direktīvu par dzimumu līdztiesību uzņēmumu valdēs. Pielīdzīgas attieksmes jomā mēs turpināsim diskusijas par uh, nediskriminācijas direktīvas uh, piemērošanas jomu un meklēsim uh, konsensu padomē. Mēs arī strādāsim pie padomas ieteikumiem, ko Eiropas komisija prezentēja attiecībā uz uh, pasākumiem, lai integrētu Romus. Uh, Romu integrācijas jautājums šobrīd ir uh, ļoti svarīgs, jo Romi sastāv būtisku um, Eiropas iedzīvotāju daļu, apmēram 6 miljoni Romu dzīvo Eiropā. Un efektīva Romu integrācija ir uh, aizvi, tik aktuāls jautājums kā vēl nekad. Uh, Šis projekts, pie kā mēs e, strādāsim īpaši uzmanīgi un rūpīgi un ko mēs prezentēsim EFSCO padomē, ir tieši tas, kas ir nepieciešams, lai efektīvi ieviestu Romu integrācijas pasākums dalību valstīs. Godātie parlamenta deputāti, paldies par uzmanību, un es ceru, ka varam rēķināties ar jūsu atbalstu turpmāko sešu mēnešu laikā Tie noteikti nebūs viegli seši mēneši, un tie ir seši mēneši, kas būs ļoti īpaši Lietuvai. Priekšsēdētājs kundze, tagad eh, labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem, un ar prieku gaidu mūsu kopīgās diskusijas un kopīgo darbu, lai sasniegtu mūsu mērķus. Paldies! Paldies! Eh, Eh, tas tiešām bija iespaidīgs eh, lietu uzskaits, eh, uzskaitījums. Es ceru, ka jūs nenomāks deputātu jautājumu skaits, ko viņi jums uzdos. Un Tautas partijas grupas vārdā Čaba Orī būs pirmais, kas izteiksies, un pēc tam sociāldemokrātu grupas vārdā Blinkevičotas kundze. Lūdzu. Paldies, priekšsēdus kundze. Un Sveicu ministres kundzi, atvainojiet, ka es nedaudz nokavēju sēdes sākumu, taču man, mums bija iespēja arī jau Strasbūrā tikties, tādēļ eh, vairāk vai mazāk jau esam informēti eh, par Lietuvas eh, prezentūras prioritātēm. Līdz to nekas pārāk jauns šeit ir neizskanēja, bet es gribētu nedaudz precizēt, konkretizēt dažus jautājumus. Ir divi šādi dokumenti, kurus Lietuvas um, um, prezidentūra mantojas no īrijas, ar ko tā netika labi tikt galā, proti darbinieku nosautīšana, kā arī vistrūcīgāko iedzīvotājiem sniedzamais atbalsts No, janvāra, no 1. janvāra vajadzētu stāties spēkā jaunai kārtībai, un es nedaudz eufemistiski varbūt jautāšu vai konstatēšu, ka ir dažas grūtības e, tam, lai tas tiešām tā varētu notikt. Mēs parlamentā esam savu nostāju pauduši, e, esam devuši mandātu sarunu delegācijai padomu, bet es gribētu zināt, kad uh, mēs varētu gaidīt tātad kopēju nostāju no padomes, lai mēs varētu beidzot sākt reāls sarunas uh, detalizētāk. Un uh, ko Lietuvas mūsu, Lietuvas draugi varētu teikt, um, kā mēs varētu šo iestrēgušo problēmu iekustināt. Uh, Eh, un tad darbinieku nosūtīšana eh, darbinā, darbojas patiesībā šī kārtība ne tā kā eh, ar palīdzības sniegšanu vistrūcīgākiem iedzīvotājiem, kur vēl nekas nav pagaidām, bet arī šeit mums būtu nepieciešams ātrāk saņemt padomus kopēju nostāju. Patīkam bija dzirdēt, ka arī cīņa pret nelegālo nodarbinātību ir jūsu prioritāšu skaitā, un arī tautas partijas vadājs to var atbalstīt. Mēs esam vairāk kārt eh, arī saskārušies ar. Tādu problēmu, eh, ka ir tādi eh, šķietamie pašnodarbinātie vai divreiz nodarbinātie vai arī, tātad arī šāda, kas nav, teiksim, tā klasiskajā izpratnē varbūt uh, pelēkais tirgus, bet arī viņi ir eh, uz robežas. Un, eh, mēs eh, tātad esam arī šajā uh, jautājumā apspriežamiem, jā, uh, tātad esam iz, no, izveidojuši jau parlamentu sarunu vešanas uh, komandu un gaidam tagad no padomas puses jūs kopējo nostāju, lai mēs varētu iespējami drīzāk nonākt pie vienošanās, un šis pusgads, kurā mēs strādāsim jūsu prezidentas eh, laikā, būs ļoti svarīgs, jo pēc tam sāksies arī vēlēšana, priekšvēlēšana kampāņa. Ehm, es priecājos arī par jūsu labiem vārdiem attiecībā uz globalizāciju, bet, eh, kā mēs redzam, eh, tā tad līdzekļu nav daudz un šiem mērķiem uh, un diez vai pietiks mums līdzekļi uh, visu ieceru īstenošanai, bet paldies par jūsu uzstāšanos un vēlos, uh, vēl veiksmi Lietuvas prezidentūrai savā darbā. Lūdzu, kolēģi, neatkārtojiet visu Lietuvas prezidentūras programmu katrs, jo savādāk mēs netiksim galā. Blinka Viņš, Outskons un pēc tam Harkins kundze. Ačiū, ponė pirmininkė. E, ir iš tiesų, gerbama ministrė, dėkoju, kad atvykote į mūsų. Paldies, priekšsēdus kundze. Ministr, ministrs kundze, paldies par ierašanos mūsu komitejā un par to, ka jūs savus prioritātes stādījāt tik plaši priekšā. Mm, Lietuvai īsā laikā ir uh, daudz apņemšanās ko īstenot. Es zinu, ka Lietuvas vāras iestādes šim darbam ir gatavojušās ļoti intensīvi, un es ceru, ka mm, rezultāti būs e, pozitīvi. Stādot priekšā Lietuvas prioritātes, jūs vairāk kārt pieminējāt, ka mums jāatcerās, ka sociālā dimensija ir svarīga. Ekonomiskā un monetārajā savienībā, tāpat kā cilvēka labklājība kopumā un uh, mums visiem ir eh, ļoti tas vajadzīgs. Tagad uzdošu dažus jautājumus, kas man šķiet ļoti svarīgi šajā kontekstā. Pirmkārt, Eiropas sociālais fonds. Līdzekļu izlietošana. Un tā ir jābūt tādai, kas tiešām palīdz mazināt bezdarbu, cīnīties pret uh, nabadzību un sociālo izstumtību. Kāds ir jūsu ministrijas un jūsu kā ministrs eh, viedoklis par panākto progresu? Sarunās par šo fondu. Šodien mēs diskutējam ka mūsu prāt vismaz 25% kohezijas fonda līdzekļi ir jānovirza Eiropas sociālajam fondam, taču komisija nepiekrīt un dalībvalstīm arī ir ka, e, savi uzskati. Mūsu prāt Lietuvas ieguldījums šajā jautājumā būs ļoti svarīgs, lai mēs sasniegšos 25%. Otrakārt, jūs teicāt, ka mūsu prioritāte ir esot jauniešu bezdarba samazināšana. To esam pieminējuši vairāk kārt. Man ir šādas bažas. Bez cīņas pret jauniešu bezdarbu mums ir arī citas sociālas grupas, piemēram, eh, gados vecākie pilsoņi, pensionāri. Hm, ja mēs gribam pensijas vecumu pacelt, tas radīs daudziem cilvēkiem grūtības. Ko jūs kā prezidējušā valsts darīsiet šajā jomā? Vēl viena lieta. Jūs teicāt, ka dzimuma vienlīdzības jautājumi um, būs uh, prioritāri. Mēs esam runājuši par sieviešu uh, kvotām. Uh, vidēji termiņa vadības līmenī, un ne visas dalībvalstis šo direktīvu atbalsta. Vēlu jums panākt vienprātību dalībvalsts starpā šajā jautājumā, lai arī Eiropas parlamenta balss šajos jautājumos tiktu sadzirdēt, pretējā gadījumā rezultāti nebūs tā kā vēl jums veiksmi. Mēs visi jums to vēlam, jums tiešām būs šī veiksma vajadzīga. Paldies! Merci. Paldies! Precizēšu, ka, lai panāktu šos 25%, komisija šorīt skaidri izrādīja savu atbalsti šīs komisijas prasība, komitejas prasībai atkal atvērt šo dosjē un izteikt eh, savu priekšlikumu par 25%. Tā ir vienkārši padomi, kas ir pret. Marijana Harkina un pēc tam uh, eh, Vaslovētskas kundze. Uh, pirmajiem ļāvu runāt nedaudz ilgāk, Harkins kundzei arī ļaušu izteikties nedaudz ilgāk, bet tālāk gan ierobežošu uzstāšanās laiku. Paldies, un es tiešām nerunāšu gar priekš sevi. Tātad paldies, ministrs kundze, ka esat ieradusies. Jūs prioritātes es ļoti apsveicu, un es arī jau Strasbūrā varējām tām iepazīties. Man ir četri jautājumi. Sākot ar Eiropas fondu globalizācijas pielāgošanai Tātad, protams, es gribu jums arī vēlēt veiksmi jūsu darbā un strādāsim ar jums konstruktīvu kopā. Tagad mēs redzam padomas tekstu un interesanti konstatēt, ka mums ir krīzes atruna. Un arī jauniešu bezdarbs tiek pieminēts. Man jums vēl jautājums. Kā izdevās šo blokādu padomē pārvarēt? ko padomīs gribētu saņemt pretī. Otrs jautājums ir par jauniešu bezdarbu. Nebija šeit, ka jūs savu pozīciju prezentējāt, bet man jautājums ir jums ļoti vienkārši. Mēs daudz daram piedāvājumu pusē, vai jums ir piedāvājumu eh, pieprasījumu pusē. Treškārt, jūs runājat par ekonomiskās pārvaldības stiprināšanu un teicāt, ka kaut kas ir jādara sociālā jomā, vai jūs varētu precizēt, ko jūs ar to domājat? Un visbeidzot. Man kolēģi nu pat runāja par sieviešu pārstāvību uzņēmuma valdēs. Mēs eh, tieši šodien balsojam par šiem jautājumiem. Kāda ir padomas nostājuma? Vai jums um, šķiet, ka ar šo jautājumu jūs varētu pavirzīties būtiski uz priekšu? Labi, vēl dosim vārdu diviem runātājiem un pēc tam atļaušu varbūt jums atbildēt uz šo pirmo jautājumu kārtu, kas jau ir ierobežots tad, tad iespaidīgs. E, Ježloveckas konze, pēc tam Sērkas kungs. E, Paldies. Priekšsēdz kundze. Tātad prezidentūras programmas prezentācija bija ļoti plaša un visaptaroša, taču prezidentūras darba laiks, ņemot vērā vasaru, būs saīsnāts. Vēl jums veiksi jūs darbā vēl jums arī radošu garu, īstenot ieceres. Man ļoti interesē darbīgi nosūtīšana pirmkārt. Kā jūs varbūt ziniet, sarunas komitejā bija diezgan garas par šo jautājumu. Un neskatoties uz politisko grupu centieniem panākt vienošanos, sarunas bija sarežģītas. Un padomē, acīm redzot, situācija ir līdzīga. Vai jūs varētu mums pateikt, ko vairāk par šo situāciju un padomas nostāja, es būtu ļoti pateicīga. Vēlu jums pozitīvu garu un pie šai direktīvai jautājums ir tiešām diezgan sarežģīts. Otrs, kas man personīgi ļoti svarīgs šķiet, ir sociāla investīcija pakete. Priecājos dzirdēt, vai arī man ir prieks, ka mūsu komiteja tieši sākus darbu ar šiem jautājumiem, jo mēs ļoti bieži uzsveram, ka sociālās investīcijas tiek organizētas ilgtermiņā. Un dalībvalsts pret tam dažreiz attiecās kā pret tēriņiem, nevis kā investīciju. Kāds ir jūsu viedoklis šajā jautājumā? par šī svarīgā pasākuma īstenošanu. Es domāju, tas ļoti svarīgi, lai mēs izkļūtu no krīzes situācijas. Un tagad sarkas eh, ļoti īsi. Jā, tātad sveicu jūs šeit, ministres kundzi, un mums bija ļoti draudzīga sāruna jau senāk, un es priecājos, ka jūsu programmā ir ietverts daudz kas no tā, ko mēs tajā cerējām redzēt, Un man ir divi jautājumi. Pirmkārt, mums ir konflikts ar Van Rompuy kungu. Eiropas sociālajam fondam vajadzēja būt paketei decembrī un tad jūnijā, bet tas nav noticis. Tādēļ es gribētu jums ierosināt, ka jūs vēršties pie EPSCO un e, aiciniet Van Rompuy kungu ieklausīties EPSCO padomas teiktajā. Tā ir cīņa, ko mēs varētu kopā veikt. Es ceru, ka jūs mums palīdzēsiet šajā ciņā. Un tad man bija tikšanās ar Lietuvas prezidentūru par direktīvu attiecībā uz daļai darba laika darbiniekiem Daži padomas locekļi vēlējās, tagad ir nolēmši acīm redzot, eh, dažs jautājums ne jau atvērt. Kā tad nu īsti ir? Padomu līdz šim ir no, izrādījusi ļoti aktīvu attieksmi, pozitīvu, bet uh, kā tu nu būs turpmāk, tas nav īsti skaidrs. Tā, tagad dosim iespēju ministrs kundzei atbildēt izskanējušos jautājumus. Toties Taču mums vēl ir eh, seši deputāti, kas uzdos jautājumus, bet vispirms tagad pirmam jautājumu raundam uh, uzklausīsim priekšē uh, eh, mūsu viešņas atbildes. Paldies! Paldies deputātiem par izskanējušiem jautājumiem. Sākšu ar Rīkungu. Centīsimies atbildēt uz dažiem jautājumiem, kurus jūs pacēlāt attiecībā uz darbinieku nosūtīšanu un par Eiropas fondu vistrūcīgāko iedzīvotāju atbalstam. Kas attiec uz darbinieku nosūtīšanu? Tas ir ļoti svarīgs jautājums visām dalību valstīm. Mēs vēlamies nodrošināt sociālās garantijas darbiniekiem, ja, kad viņi strādā kādā citā dalību valstī, un par to ir jāpanāk konsens padomē, lai sāktu sarunas ar parlamentu. Jautājums ir ļoti sensitīvs, nav vienkārši, mēs pieliksim visu pūles, lai panāktu padomē vienprātību un tālāk arī sarunās ar parlamentu. Kas attiec uz Eiropas fondu vistrucīgāko iedzīvotāju atbalstam, arī tas ir e, sarežģīts un svarīgs jautājums. Šī programma, acīm redzot, pirmā ir noslēgusies, un jaunā programma sāksies nākamgad. Tas ir ļoti svarīgi, mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai nodrošinātu, ka fonds darbotos tikpat efektīvi kā pārējie, lai tie iedzīvotāji, kas ir vistrūcīgākie, tiešām šo atbalstu arī saņemt. Jūs runājat par cīņu. pret nelegālo darbu. Um, un acim redzot ar šo uh, fenomenu saskarās visas dalību valstis. ekonomiskās izaugsmes apstākļos. Jāpaturprātā, ka dalībvalstīm ir jācīnās pret neoficiālo darbu. Mēs tātad šo platformu atbalstam un ceram, ka mēs panāksim konkrētu progresu. Un tagad atbildējušu parlamentu deputātei Viļai Blinkevičūtei. Jūs jautājat par Eiropas sociālo fondu. Mūsuprāt, tas ir viens no galvenajiem instrumentiem, lai dalībvalsts varētu risināt cilvēku resursu problēmas, izglītības, eh, nodarbinātības, sociālās apstumtības jomās, Pašreiz parlaments piedāvā 23,1% un mērķis, kā jūs teicāt, ir 25%. Mēs gribētu panākt konsensu, lai fonds varētu sākt darboties 2014. gadā bet līdz tam vēl būs sarunas, kompromisa meklējumi, lai nodrošinātu, ka Eiropas sociālais fonds eksistētu un dot pievienoto vērtību dalībvalstīm, ko mēs visi vēlētos redzēt. Jūsu otrs jautājums bija saistīts ar jauniešu nodarbinātību, jauniešu cīņu pret jauniešu bezdarbu manuprāt, visas dalībvalstis, gan nacionālajā, gan ES līmenī. vēlas integrēt visu sociālas grupas darbu tirgū. Došu jums vienu nacionālu piemēru. Man liekas, visas dalībvalsts rīkojas rīdzīgi. Mums ir ilgtermiņa nacionālas nodarbinātības programma, e, kas attiecas ne tikai uz jauniešiem, bet arī uz citām sociālām grupām, kā uh, Eh, gadie, gados vecākiem, invalīdiem, eh, lauku iedzīvotājiem un tam līdzīgi. Tādēļ man šķiet, ka šis ir ļoti sensitīvs jautājums, kas attiecas uz pasākumiem. Es domāju, ka gados vecāko iedzīvotāju integrācija izglītības un apmācības procesā ilgtermiņā, kā arī uh, mūžilgās izglītības principa īstenošana, var mums palīdzēt pārvarēt vai tik galā ar izaicinājumiem, ar kuriem saskarās cilvēki, kas ir zaudējuši darbu. Jūs arī runājāt par sieviešu kvotām un ierosinājumu šajā jomā mūsuprāt. Tas ir ļoti svarīgs jautājums visām dalībvalstīm, un es domāju, ka sieviešu integrācija uzņēmējdarbībā dot pievienoto vērtību. Jūs teicāt, ka esat panākusi konsensu šajā jautājumā šodien, tā, par to es ļoti priecājos. Mēs prezidentūras laikā centīsimies rast pozitīvus risinājumus šajā jomā. Hārkinas kundze, paldies par jūsu jautājumiem. Jūs jautājāt par Eiropas globalizācijas fondu, jauniešu bezdarbu un sociālo dimensiju. Sākšu ar globalizācijas fonda jautājumu. Manuprāt, Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonds ir ļoti svarīgs un visas dalība valstis vēlas, lai tas sāktu darboties no 2014. gada Šķiet daudzas dalībvalstis šos līdzekļus ir izmantojuši, šo fondu ir izmantojuši. Tā arī Lietuva. Lietuva piecas reizes ir izmantojusi šo fondu. Sākam trīspusējas sarunas par globalizācijas pielāgošanas fondu. Cerams, sarunām būs labs rezultāts Runājot par jauniešu bezdarbu. Īrija panāca diezgan labu rezultātu attiecībā uz jauniešu garantijām, un mēs ceram, ka dalība valstis šo rezultātu spēs veiksmīgi piemērot, un mēs varēsim apmainīties ar labāko praksi pieredzi starp dalību valstīm, lai jauniešu garantija tiktu implementēta iespējami drīzāk. 6 miljārdi eiro, kas ir atlicināti šiem mērķiem, tas ir labs rezultāts un tiks atlicināt vēl 2 miljārdi. Tas mums, ceram, palīdzēs dalību valstīm uh, mīkstināt jauniešu bezdarba problēmu. Es arī runāju par um, Eiropas stažieru alianci. Tas ir daudzām dalībvalstīm problēma. Daudzi jaunieši, daudziem jauniešiem ir grūtības integrēties darba tirgū, jo viņiem nav nepieciešamās prasmes vai izglītības. Tādēļ šī alianse uh, sniegtu jauniešiem iespēju iegūt nepieciešamās prasmes, kompetences. Un gribētu piebilst vēl vienu lietu. Eiropā ir daudz jauniešu, kas nemācās, ne ir kādās apmācībās iesaistīti, un mēs strādāsim pie tā, lai tas mainītos. Tā ir daļa no mūsu jauniešu politikas. Lūk, mana atbilde. Tagad ir Žveckas kundze. Atgriežoties pie darbinieku nosūtīšanas jautājuma. Es jau minēju, ka tas ir sarežģīts, sensitīvs jautājums visām dalībvalstīm, jo katrai dalībvalstī ir citāda pieredze šajā jomā. Kā jau es teicu, mums ir jāpanāk konsens padomē, lai mēs varētu sākt sarunas ar Eiropas parlamentu. Es ceru, ka mums izdosies rast kompromisu par eh, pāntiem numur 9 līdz 12, jo tie bija visstrīdīgākie līdz šim. Tagad par sociālo investīciju paketi. Eh, tā ir sociālās dimensijas neatņemama sastāvdaļa. Šonadēļ būs neformāla EPSCO padomes sanāksme, un mēs tajā runāsim par šo jautājumu, kā arī par investīcijām bērnos, kas man šķiet svarīgs jautājums visām dalībvalstīm. Ir jāpieņem noteikti lēmumi šajā jomā. kas palīdzētu mums risināt sociālos jautājumus visās dalībvalstīs. Paldies! Sarkas kungs, jūs izteicāt divus jautājumus. Viens bija par uh, darbinieku nosūtīšanu, neatkārtošu jau iepriekš teikto, teikšu tikai to, ka varat paļauties, ka mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai šo jautājumu atrisinātu, lai dalībvalstis varētu ar šo dokumentu strādāt. Mēs saprotam, cik tas ir sensitīvs un svarīgs visām dalībvalstīm. Jūsu otrs jautājums attiecās uz sociālo fondu. Mūsuprāt, katrs fonds, kas dod pievienoto vērtību dalībvalsts līmenī, ir ļoti svarīgs. Un es domāju, ka katra investīcija cilvēka kapitālā arī ļoti svarīga. Paldies! Sorry, Steven Hughes, pēc tam Tomasik. Stevens Hughes un pēc tam nākamais. Paldies priekšādātāji, paldies ministrs kundz par ievadrunu. Atvainojos, ka at, atgriežos pie um, darbinieku direktīvas. Mēs nezinām, kad mēs varētu sākt pārunas ar padomu. Trialogu mēs nevaram sākt pirms nav kopējās. Um, uh, kom, kopējais teksts, vai jums ir kaut kāds priekšstats par to, kad šis teksts varētu būt gatavs. Tad par dal, darbinieku aizsardzību. Jūs nepieminējāt jauno drošības un aizsardzības direktīvu strādājošiem. Mēs esam vīlušies arī tāpēc, ka komisija joprojām atturās publicēt šo stratēģiju. Sen jau bija laiks to darīt, un šķiet, ka tiešām vajadzētu pasteidzināt. Tāpat gribētu zināt, kāpēc jūs to nepieminējāt, vai jūs domājat, ka līdz Lietuvas prezidentūras beigām komisija to vispār nepublicēs, varbūt jūs varētu izdarīt spiedienu uz komisiju, lai tomēr tā kaut ko darītu un stratēģiju publicētu. Un pēdējais teikums. Uh, par Sirkas kunga jautājumu par sociālo dimensiju ekonomikas un monetārajā savienībā. Jūs uzsvērāt, ka tā ir arī jūsu prioritāte. Gribētu zināt, vai jūs varētu apmēram prognozēt Ekofin EPSCO kopējā padomu varētu e, šos jautājumus arī iekļaut darba kārtībā, jo, manuprāt, ja tas nenotiks, sociālā dimensija joprojām paliks novārtā, tiks atstāt novārtā. Anam Tomasik. Tomašikas kundze un tad Hovita kungs. Thank you very much. Paldies, ministras kundze. Jūs teicāt, ka jūs cīnīsieties pret nelegālo darbu, pret nelegālo ekonomiku. Daudzās valstīs tas rada lielas problēmas un ir, nu, ir ļoti lieli finansiāli zaudējumi. Gribu zināt, kā jūs grasāties cīnīties pret šo parādību. Paldies par šo precīzo jautājumu, Ričards Hauvits un tad Elizabete Šrētera. Paldies, priekšādātāji, novēl jums sekmes jūsu uh, prezidentūras laikā. Man ir viens komentārs un viens jautājums par Lielbritāniju. Manā valstī ir daudz uh, cilvēku, kas atbalsta šo pārtiks palīdzības direktīvas sniegšanu. Vai jūs padomē valdību pārstāvu vidū varētu kaut ko darīt, lai atbalsts tiktu organizācijām? Uh, to skaits ir vairāk nekā 900 Un šeit um, viedoklis starp dalību valstīm attiecībās atbalstu atšķiras. Un jautājums par EPSCO, par nefinanšu ziņojumu sniegšanu firmās. Es esmu atbildīgais referents. Vai komisija varētu Eh, savos finanšu pārskatos pieprasīt arī, lai tiktu apskatīt jautājumu, kas skar tieši sociālo atbildību un to, kas, visu, kas ar to saistās. Un šajā komitejā un arī juridisko jautājumu komitejā eh, liela daļa deputātu iestātos par šādas likumdošanas ieviešanu padomē jums Dānija, Francija, Nīderlande, mana valsts arī, kaut gan es to kritizēju, tomēr būtu ar mieru atbalstīt attiecīgos priekšlikumus. Un man šķiet, ka runājot par ilgtspējīgu ekonomiku, atveseļošanu un korporatīvo atbildību, eh, Tas ir saskaņā ar uh, komisāra viedokli un komisāra Andora viedokli. Tātad šī finanšu pārziņa, pār, pārskatu direktīva, finansiālo atskaišu direktīva varētu gūt labas izredzes. Bet, manuprāt, pašreizējās diskusijas ar dalību valstīm uh, um, rāda, ka mēs varam iespējams rēķināties, ka jūsu prezidentūras laikā uh, likumdošanas akts varētu pavirzīties uz priekšu. Kā jūs domājat, vai tas būtu iespējams? Elizabete Schröter. Elizabete Schrötere un tad Kristensen kungs. Paldies. Man ir divīs jautājumi. Pirmais jautājums. Uz šo to jūs jau atbildējāt, un tāpēc es neatkārtošu. Mēs arī esam tikušās personīgā sarunā runāt par sociālo investīciju pakotni. Jūs izteicāties ļoti vispārīgi. Jūs teicāt, jā, bērnos ir jāinvestē, un jūs domājat, kādi būtu atbilstošie pasākumi, Bet šķiet, ka es tā kaut kas vairāk tomēr slēpjas un gribu zināt, vai komisijas rekomendācijas par cīņu pret bērnu um, nodarbinātību vai cīņu pret bērnu nabadzību, vai jūs varat to konkretizēt. Un otrs jautājums attiecās uz to, par ko jūs nerunājāt. Arī tas ir dokuments, kas šobrīd uh, nav nebūtu nav tuvu uh, pabeigšanai, tā ir pretdiskriminācijas vai uh, antidiskriminācijas direktīva. Jau piecus gadus šis dokuments tiek skatīts, jūs jau esat devītā vai desmitā prezidentūra, kas cenšas šo dosie novest līdz rezultātam padomē, un es gribu zināt, kā jūs uh, mēģināsiet panākt vairākumu padomē, lai šo direktīvu varētu pieņemt. Ole Kristensen. Ole Kristensens, lūdzu. Paldies, priekšādātājs kundze. Paldies, ministras kundze, par jūsu prezentāciju. Novēlu jums sekmes jūsu prezidentūrā. 2012. gada pavasarī Uh, sociālo, sociālie uh, partneri vienojās par to, ka ir jāpasargā frizieri no darba ar ļoti, ļoti indīgām ķimikālijām, bet komisija tomēr uh, neizstrādāja priekšlikumu. Vai jūs varat paraksturot, vai ir kādas iespējas, kā jūs vērtējat izredzes šo priekšlikumu? Uh, tomēr pavirzīt uz priekšu gan parlamentā šeit, gan padomē. Paldies! Evelīna Regnere. Evelīna Regnere un tad Antigone Papadopulus. Paldies priekšādātāji par jauniešu bezdarbu. Daži jau runāja, mēs šodien pieņēmām rezolūciju par jauniešu bezdarbu ar balsu vairākumu un e, programmā Lietuvas prezidentūrais lasu e, sekojošo, varbūt jūs gribat, varētu detalizētāk paraksturot plānus, uzlabot sadarbību uh, sabiedriskajā vai publiskajā nodarbinātības politikā, lai uzlabotu situāciju jauniešu nodarbinātībā. Kā jūs domājat, ko tieši uh, jūs varētu darīt, lai jauniešiem būtu labāka situācija? Antigone Papadi, Papadopulo lūdzu, es runāšu grieķu valodā, saka deputāte. Paldies, priekšādētāji. Es arī novēlu jums sekmes Lietuvas prezidentūras laikā, jo jūs uzņematies prezidentūru ļoti sarežģītos apstākļos gan īrijas prezidentūra, gan pirms tam Kipras prezidentūra cīnījās ar ļoti smagiem uzdevumiem. Un mērķi bija grūti sasniedzami, arī, piemēram, uzlabot uh, situāciju jauniešu nodarbinātībā. 6 miljardi, kas domāti jauniešu bezdarba novēršanai, kādi tad būs praktiskie pasākumi, ko varēs izmantot jaunieši? jaunieši, kam ir gan prasmes, gan iemaņas, gan tie, kas dzīvo gan Eiropas Savienības eh, dienvidu valstīs, gan citās. Šobrīd notiek tā saucamā smadzeņu aizplūšana no šīm valstīm. Un jādomā arī par to, ka drīz būs Eiropas parlamenta vēlēšanas. Tas viss ir ļoti būtiski. Jums būs daudz svarīgi jautājumi, kas jārisina, un sociālais spiediens arī būs jūtams. To izraisa īstenotā taupības politika, ko uzspiež trojka. Vēl palikuši nedaudz mēneši līdz uh, vēlēšanām, bet mēs īsti nezinām, uh, kādu cerību mums dot mūsu iedzīvotājiem, sevišķi jauniešiem šajā kritiskajā periodā, kad mēs redzam arī vērtību krīzi. Kostelo kungs lūdzu. Kostelo kundze. Es runāšu ļoti īsi, ļoti priecājos redzēt jūs, ministras kundze. Esmu referente Eiropas fondam vis. Uh, nabadzīgākajiem cilvēkiem. Gribu, lai jūs mazliet konkretizējat uh, kaut ko no jūsu teiktā. Domāju, ka jūs apzināties, ka šī komiteja un parlaments plenārsēdē deva ļoti skaidru signālu, proti nauda, kas ir paredzēta visnabadzīgākajiem, uh, tā ir arī jānonāk visnabadzīgāko rokās, un šie 2,5 miljārdi nav uh, pietiekami un ir nepieciešami vismaz 3,5 miljārdi. Padomas lēmums paredz to, ka 2,5 miljārdi būs tomēr uh, šī fonda rīcībā un 1 miljārds nāks klāt. Un es gribu jums jautāt, vai joprojām padomē ir bloķējošs mazākums attiecībā uz uh, dosie, par ko mēs nevaram uzsākt trialogu, un kā teica Ričards Hovits, šeit ir virkne valstu, kas nepiedalās, savukārt citas labprāt piedalītos. Es gribu tikai uzsvērt, ka šī programma ir būtiska, tai ir jāsākas decembrī, uh, un ziemā mēs grasāmies īstenot kampaņu, un visnabadzīgākajiem cilvēkiem, arī bezpajumtniekiem Uh, jāpatur prātā, ka ziemā viņi cieš visvairāk un ir grūti apstākļi. Puzīju. Jā, ļaujiet arī man uzdot kādus jautājumus, ministrs Kunz, runājot par darbinieku nosūtīšanas direktīvu. Jūs teicāt, ka ir diezgan smagas uh, diskusijas padomē par 9 un 12 pāntu, vai tas nozīmē, ka par 3 pāntu jums jau ir panākt vienošanās? Un šajā gadījumā tad kāda tā ir? Čaba Orī jau norādīja, ka šis ir teksts, kur uh, progresa trūkums neapdraud realitāti, bet uh, es domāju, ka liela daļa no mums viņiem nepiekrīt, jo kopientiesas spriedieni, nezinu, cik tagad to ir, bet tie būtiski ir uh, mainījuši šīs direktīvas īstenošanu un interpretāciju. Un, uh, par darbinieku tiesībām, kad tie strādā citās valstīs, eh, jūs piedalāties debatēs padomē un tāpēc ļoti labi zināt, kādi ir jūtīgie punkti šīs direktīvas nākotnē um, un daudzās dalību valstīs. Jo šīs direktīvas piemērošana tiek uh, uzskatīta par eh, kāju durvīs sociālā dempinga iet ieviešanai un darbinieku tiesību līmeņu samazināšanai, un tāpēc esot tiešām jārīkojas par jauniešu garantiju, to jūs minējāt. Gribētu vērst jūs uzmanību uz šī parlamenta pozīciju, kas mums ir ļoti būtiska. Padome februārī EPSCO secinājumos un agrī padomē aprīlī uh, pieņēma uh, Mm, šo jauniešu garantiju un uzsver, cik tā ir svarīga. Un taškārt mums ir iespējas, ka padomas ietvaros eh, trūkst eh, tādas kā globālās redzamības. Jā, mēs redzam, ka jauniešu garantija ir svarīga, bet eh, tad skaidri ir jānorāda, ka Eiropas sociālais fonds var tikt izmantots jauniešu garantijas finansēšanai. Uh, Eh, šobrīd eh, par ESF eh, direktīvu runājot, ir tādas problēmas to tā skaidri izprast. ESF un ESF regula, tas var tikt daļai izmantots jauniešu garantijas schēmai, un otrkārt šie 6 plus 2 miljārdi, šis fonds arī varētu tikt atbalstī, atbalstā izmantots jauniešu garantijām. Uh, Vēl jūs minējāt dokumentu, kuru parakstījuši sociālajie partneri un padome un komisija 2. jūlijā. Tas tika parakst... Tātad uh, mēs uh, vēl diskutēsim arī šo pēcpusdienu ar sociālajiem partneriem par uh, trūcīgo atbalsta fondu. Uh, Jūs teicāt, ka tur ir vēl lietas, kas ir jādiskutē, bet, eh, godīgi sakot, no parlamenta viedokļa mēs ceram, ka šoreiz pēc diviem secinājumiem, kas ir pieņemti padomē, tā skaitā arī secinājumi 27. un 28. jūnijā, kur tika atkārtoti apliecināts šis 3,5 eh, miljārdu apjoms un 2 miljārdu aplikāti. Uh, Uh, un uh, ir arī vadlīnijas, uh, un nevajag atsākt no paša sākuma visu šīs debats, jo pretējā gadījumā nekas netiks panākts, bet jūs arī tā tad varētu mūs informēt par šiem rezultātiem, par padomis praktisko darbu, jo jūsu darbā vajadzētu ievērot arī Eiropadomas secinājumus. Tagad došu jums vārdu Uh, Ministras kundze uh, atbildēs uz šo pēdējo jautājumu kārtu, kas būs šodien pēdējā. Ačiū Jums labai. Paldies. Paldies liels par visiem jautājumiem. Jautājumi ir svarīgi gan jums, gan mums. Gribētu sākt ar jautājumu, ko uzdeva Stīvens Hjūss. Pirmais jautājums bija par komisijas uh, paziņojumu par stratēģiju veselības un droši, strādājošo veselībai un drošībai. Jūs jautājat par to, kad komisijas dokuments varētu būt gatavs un kad tas tiks prezentēts. Kad tas būs, to, tad mēs ar to iepazīstināsim arī ministrus Un uh, šis jautājums, protams, ir ļoti būtisks. Iespējams, tas būs not, notiks novembrī, kad tiksies uh, darba inspekcija vadītāji. Otrs jautājums bija par sociālo dimensiju. Kā es jau sacīju, ievadrunā Sociālā dimensija ir arī ļoti būtisks aspekts, un krīzē mēs redzējām, ka ekonomiskā un sociālā joma ir ļoti saistītas, un nelīdzsvara trūkums ekonomikā sašūpo visu sabiedrību. Bet uh, šie jautājumi sociālā dimensija joprojām ir dalībvalstu atbildības joma uzraugot, monitorējot sociālās izmaiņas, um, atstā, radītu labu iespaidu vai ļautu labāk um, prognozēt notikumus turpmāk un meklēt risinājumus. Divas komitejas kas sadarbojas sociālās drošības un nodarbinātības jomā, var izmantot divus monitoringa instrumentus. Tā ir nodarbinātības ieviešanas monitorings un sociālās, um, sociālās jomas, sociālās aizsardzības jomas monitorings. Šajā jomā mēs varētu ekonomisko monitoringu papildināt ar sociāliem kritērijiem, izmantojot tādas kā salīdzinošās nu, tabulas. Šādiem instrumentiem nevajadzētu radīt vēl jaunu administratīvo slogu, bet iespējams, ka varētu izmantot tā saucamo Eiropas semestri, lai šo monitoringu organizētu. Monitorings un koordinācija. Nacionālo dalību valstu un sociālo partneru loma Tie visi ir aspekti, kas piedalās šajā saspēlē, vērtējot sociālās dimensijas attīstību. Par darbinieku nosūtīšanas direktīvu. Padome, padome centīsies atrast risinājumu un vienoties Un tas ir jaunākais, ko es jums varu šobrīd paziņot. Tad bija arī daži ļoti skaidri formulēti jautājumi par to, kā mēs grasāmies cīnīties ar bezdarbu. Um, bezdarbs ir visās dalībvalstīs, un viena institūcija nevar pieņemt lēmumus visu vietā, kā pārvarēt bezdarbu. Lai samazinātu tā saucamo nedeklarēto vai nelegālo darbu, ir jāiesaista gan sociālie partneri, gan virkne dažādu struktūru, iestāžu, lai varētu vispār eh, noteikt, kādā apjomā šis nelegālais darbs ir izplatīts. Eh, priekšlikumi kas ir izstrādāti, dod iespējas, jaunas iespējas daudzām dalību valstīm. Dod tām iespējas analizēt situāciju un pieņemt lēmumus, ko varētu izmantot arī citās dalību valstīs, apmainoties pieredzēju par cīņu pret bezdarbu. Un es domāju, ka oktobrī mēs varēsim apmainīties domām konferencē, ko grasāmies organizēt. Domāju, ka dažādā pieredze un viedokļu apmaiņa, apmaiņa, informācijas apmaiņa šeit ir ar lielu, šeit tai liela loma. Tāda būtu atbildu uz šo jautājumu. Hovit kungam atbildot, jūs sacījāt Jūs runājāt par fondu visnabadzīgākajiem iedzīvotājiem. Kā es teicu iepriekš, arī šis jautājums ir ļoti būtisks. M mēs uzskatām, ka šis fonds ir viena no iespējām, kā sniegt palīdzību tiem, kas cieši no nabadzības vissmagākajā formā. Šis pusmiljards, uh, šie divi ar pusmiljardi, kas ir šobrīd apsolīti trīs ar pusmiljardu vietā, un šis viens miljards, kas papildus tiks piešķirts, uh, tas, šie, šī nauda ir atvēlēta uh, pēc um, garām debatēm, un dalībvalsts varēs izmantot līdzekļus um, pēc saviem ieskatiem, kā cīnīties pret nabadzību. Halitkungs vaicāja par sociālo atbildību. Mēs, protams, atbalstām sociālo atbildību atbildību, sociālajiem dialogam ir jāturpinās visās nozarēs. Šis jautājums ir ekonomikas ministru pārziņā, un mēs sadarbojamies nodarbinātības programmu izstrādē Tāpēc jūsu viedokli par sociālo partneru iesaistis nodošu tālāk atbildīgajam ministram. Sakīti dēļ sociāla. Atbildot Šrēteres kundzei par sociālā, sociālo investīciju pakotni. EPSCO padomē mēs šo jautājumu pārunāsim, un kā es teicu iepriekš, tas ir ļoti delikāts jautājums, kas ir steidzami jāskata, sevišķi runājot par investīcijām bērnos vidē, kurā bērniem nākas pieaugt. Es šeit domāju iespējas iet skolā, gūt izglītību, studēt, integrēties, iesaistīties sociālās aktivitātēs. No tā visa labumu gūs visa sabiedrība kopumā. Un šis jautājums skar jebkuru cilvēku. Bet jāuzsver arī tas, ka jaunā paudze ir jāizglīto par attiec arī attiecībā uz to, kādi instrumenti, kādi līdzekļi ir viņu rīcībā. Šeit es domāju gan atpūtas un izklaides un sporta iespējas un daudz ko citu, kas ļaut jauniešiem iekļauties labāk sabiedrībā. Dēļ diskriminācijos. Otrais jautājums par antidiskriminācijas direktīvu. Esmu pārliecināta, ka arī šis jautājums, kā būtisks, tiek vērtēts visās dalībvalstīs. Mēs esam pateicību parādā īrijas prezidentūrai, kura izdevās panākt lielu progresu darbā ar šo dosjē. 19 pants paredz vienbalsību padomē, un šobrīd uh, gaidām atzinumus no dalību valstīm, iepazīsimies ar tiem, centīsimies nonākt pie vienotas nostājas. Atbildot Kristensena, Kristensena kungam, jūs jautājāt par frizieriem un aizsardz, viņa aizsardzību pret indīgām ķimikālijām. Komisija vē, šobrīd veids ietekmes pētījumu, un mēs pēc iespējas ātrāk nāksim klajā ar priekšlikumu un um, izsludināsim atkal debates un jācer, ka būs arī rezolūcija par šo, par Regneras kundas jautājumu. Paldies par jūsu jautājumu. Um, nodarbinātības aģentūras un pakalpojumi, ko tās sniedz, jo stiprāks, jo spēcīgāks ir šīs institūcijas, jo labāk attīstās darba tirgus. um, šīm uh, aģentūrām būtu ļoti labi sadarboties savā starpā dalību valstīs, apmainīties arī ar pieredzi. Cilvēkiem tagad ir iespēja ceļot pa dažādām valstīm, iegūt pieredzi, strādājot dažādās valstīs, un Juros tīkls, kā arī darba aģentūru sadarbības strāvā daudz dažādu palīdzības iespēju. Komisija ir prezent, piedāvājusi priekšlikumu par to, kā darba aģentūra, nodarbinātības aģentūra darbu varētu uzlabot, un mēs turpināsim strādāt ar šo dosiju. Parlamentāri eh, Papamandopulu ir gerbiamai komiteto pirmininkiai Bēreš norietume atsakīt. Papadopulu kundzes jautājums un arī Beres kundzes jautājums. Tagad atbildēšu uz tiem par jauniešu nodarbinātību un garantijām jauniešiem. Runājot par jauniešu garantijām, mēs esam apmierināti ar īrijas prezidentūras panākto rezultātu. Tas bija liels progress bet tā ir tikai viena no iespējām, kā uzlabot jauniešu nodarbinātību. Domājam, ka katra, katrai dalībvalstī būtu jāatrod resursi, izmantojot arī, piemēram, sociālo fondu, lai nu, veicinātu nodarbinātību jauniešu vidū. Mēs esam vienojušies jūlijā par tādu stažēšanās vai apmācības aliansi. Arī tā ir viena no iespējām, kā jaunieši var apgūt prasmes, kas ļautu tiem labāk integrēties darba tirgū. Un es gribētu vēlreiz atgriezties pie tā, ka izglītības piedāvājumam ir jāatbilst vairāk prasībām, pieprasījumam darba tirgū un jauniešu garantijas. Par tām mēs eh, runāsim arī EPSCO padomē oktobrī. Šajā padomē aicināsim ministrus apmainīties ar viedokļiem, apmainīties ar labo praksi un domāsim par to, kā uzlabot jauniešu garantiju īstenošanu praksē. Un domājam, ka jauniešu garantijas ir jāievieš pēc iespējas drīzāk, kas ir ļoti būtiski, lai tās vispār būtu efektīvas. Prašu dar, dar poņa Kostelo. Un pēdējais jautājums. Uh, Kostello kundzes jautājums par um, nabadzības pārvarēšanu. Mēs, protams, esam priecīgi par to, ka šis fonds cīņā pret nabadzību vispār pastāv. Atbildot uz jūsu jautājumu, 17. jūlijā Koreper sāksies debates, un tas ir viens no sākotnējiem uh, posmiem darbā ar šo dosjē. Paldies par jūsu jautājumiem. Um, merci, madame la Paldies, ministrs kundze. Es ceru, ka no šīs viedokļu apmaiņas jūs uh, kaut ko paņemsiet arī līdzi mūsu priekšstatu par eh, tiem jautājumiem, ko jūs pieminējāt. Eh, tās ir arī daļa no mūsu prioritātēm. Es domāju, ka katrai institūcijai ir savs skatu punkts nedaudz, un runājot par šo frizieru jautājumu, ko pieminēja Ola Kristensens, es domāju, ka tas ir uh, tāds dokuments, kurā Lietuvas prezidentūrai vajadzētu būt uzmanīgai, jo oficiāli tas nav uz galda, jo nav komisijas priekšlikuma. Vienkārši šī vienošanās tagad ir tāda sena vienošanās starp sociālajiem partneriem, un dienu pēc dienas mēs redzam, uh, ka a, tiek aicināts veidot sociālo dialogu. Un šī ir vienošanās, ko panāca sociālajie partneri, un mums jau bija iespēja to apspriest Empula koordinātoru sanāksmē pagājušā gada oktobrī. Un kopš šā laika a, mums tiek teikts, ka komisija priekšlikumu izskata ja jūs varat mums palīdzēt šo procesu pātrināt un parādīt, ka sociālā dialoga pozitīvi panāktie rezultāti tiek ņemti kā nopietni, tad eh, tas būtu ļoti skaidrs un svarīgs signāls sociālajiem partneriem. Un eh, tad, kad jūs tagad sākat savu prezidentūru, es domāju, ir svarīgi eh, radīt šādu signālu sociālajiem partneriem. Un visu deputātu vārdā es jums pateicos, liels paldies, un paldies, uh, protams, un tas, kas attiec uz mums, uh, tiksimies ceturtdien, jo jūs mums, mūs uzņemsiet EPSCO padomas uh, ietvaros, bet mm, es noteikti jums vēl veiksmīgu prezidentūru. Bien. Uh... Labi. Sans plus attendre, je vous... Nekavēsim laiku un ķersimies klāt pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir 16. punkts, kur mums ir jāizskata Džīnas Lambertas atzinuma projekts par Eiropas stratēģiju attiecībā uz plasmas atkritumiem vidē. Tā kā deputāti jau saprot no šī nosaukuma, tas ir atzinums NV komitejai, kur referents ir Vittorio Prodi. Referents kundze, lūdzu jums vārds. Uh, Paldies, priekšsādātājs kundze. Kā jūs jau teicāt, šis ir atzinums no mūsu komitejas atbildot uz zaļo grāmatu, kur pieņēma nesen komisija par uh, plasmas atkritumu stratēģiju uh, vidē, un uh, tam, protams, ir vides dimensija, bet es domāju, ka šis jautājums ir jāskata arī kopā ar uh, izstrādājumo politiku par resursu efektivitāti Eiropas Savienībā. Tagadējās aplēses rāda, ka mēs ražojam apmēram 60 miljonus tonu plastmasas produktu Eiropā katru gadu, un apmēram puse no mūsu plastmasas eh, nonāk uh, atkrituma poligonos no šiem iepakojumiem. Tie ir apmēram uh, ekvivalents 12 miljoniem tonu jēlēļas, jēlnaftas. Tā tad uh, problēma ir arī tā, ka šī, šī atkrituma nesadalās, kaut gan daudz domā, ka tā tas ir. Uh, un atkritušie 50% no eh, tā daļa eh, ir, eh, tiek sadedzināti, tātad iegūta enerģija, un cita daļa tiek pārstrādāti otrāzēji, bet pārstrādāti tiek apmēram tikai nedaudz vairāk kā ceturdaļa no mūsu plastmas atkritumiem Eiropas Savienībā. Un ir milzīgas atšķirības starp dalību valstīm, piemēram, daļā dalībvalstu tiek otraizai pārstrādāti gandrīz 90% plasmas atkritumu, citās savukārt šāds procents tiek uh, aprakti atkritumu poligonos. Tātad uh, ir valsts, kur tiešām ir ļoti labi organizēta atkritumu savākšana un šķirošana, citās savukārt situācija ir uh, daudz sliktāka. Apmēram pusotras miljonas cilvēku strādā um, šajā te pārstrādes eh, nozerē. Daudz ir mazie un vidēji uzņēmumi, tādas raplēses, bet mēs eh, diezgan daudz arī eksportējam plastamas atkritumu uz, eh, piemēram, man atvienotā karalīste eksportē uz Ķīnu un uz tāliem austrumiem, bet redzam, ka šeit likumdošanā arī uh, Eh, notiek izmaiņas Ķīnā šobrīd, kas, protams, radīs izaicinājumus eh, mums, jo viņi nebūs gatavi pieņemt tik daudz nesašķirotu, nemazgātu atkritumu, un tāpēc ir jādomā, ko ar tiem darīsim šeit pat Eiropas Savienībā. Un tas mums arī dos iespēju investīt ne tikai, eh, investēt ne tikai atkritumu apjomu samazināšanā, bet arī šķirošanā un pārstrādāšanā. Šī pārstrādāšana Tur var būt eh, tādas augstās tehnoloģijas, kas tiek izmantotas, piemēram, ja jūs esat bijuši pudeļu otraizies pārstrādes rūpnīcās, tad jūs eh, zināsiet, ka tas nav tāds vienkāršs darbs, eh, tur ir augstas tehnoloģijas iesaistītas, zinātnieki, zinātniskais darbs, ja mēs vēlamies veikt kvalitatīvu otrosējo pārstrādi. Un tā kā tas ir ar atzinumiem, bieži vien uh, ir ļoti ierobežots apjoms, uh, tur mēs varam vienkārši uh, ieteikt tādus dažus ieteikumus. Viens no jautājumiem, protams, būs par ietekmes novērtējumiem vidas politikas iniciatīvām Eiropas Savienībā. Jāraugās, kādas būs iespējas šeit nodarbinātībai, darba tirgumu un dalību valstis, ja tās ir ieinteresētas uh, darbvietu uh, radīšanā šajos sektoros, tad uh, šo iespēju tām vajadzētu izskatīt nopietni. Tas, protams, saskan arī ar 2020. gada ilgspējīgas ekonomikas stratēģiju, tātad darbvietu radīšanu šādos sektoros. Un ja mēs paraugāmies uz pamatdirektīvu mērķiem, kas ir nodu, noteikti um, par uh, atkritumu un iepakojumu direktīvu, tur arī ir jaunas iespējas darbvietu radīšanai un tāpēc mums vajadzētu censties nodrošināt, ka šis potenciāls tiek izmantots pilnībā. Otreizējā pārstrāde bieži vien ir eh, darbietilpīgs sektors, eh, bet jāapzinās, ka daudzas inovācijas tiek ieviestas plasmas sektorā, un tas ietekmē arī šo produktu otreizējo izmantošanu. Jāapzinās arī uh, kādas varētu būt uh, veselības un uh, drošības darba vietā dimensija. Mēs redzam, ka parādās jauni produkti ar nanotehnoloģiju izmantošanu aizvien vairāk, piemēram, kosmētikā tiek izmantotas um, mazas plastmasas daļiņas, piemēram, um, pīlinga produktos tiek izmantotas uh, galvenokārt plastmasas daļiņas, netik daudz uh, um, dabiskās sastāvdaļas, arī matos, piemēram, mēs liekam plastmasu, lai tie būtu spīdīgāki. Tātad mums jāskatās uz veselības un drošības dimensiju šeit. Un pēdējais punkts par uh, apmācību un par uh, prasmēm šajā sektorā. Un uh, te es tiešām arī gribētu censties nodrošināt, lai uh, tas tiktu attīstīts lai apmācība un prasmes tiktu uh, ņemts vērā jaunajā likumdošanā. Ja mēs vēlamies, lai tā tiktu pareizi ieviesta, tad uh, tas būs nepieciešams. Šeit vēl jū, ir liet, ļoti liela trūkuma šajā prasmju jomā. Ir šeit jābūt pienācīgai apmācībai un uh, ir jāveicina apziņa par to, cik šis darbs ir svarīgs, un uh, tas ir saistīts arī ar daudzu darbinieku sociālo statusu, piemēram, atkrituma pārstrādes uh, nozara bieži vien tiek skatīta kā tāds kā netīrs darbs, ko jebkurš var uh, darīt, kaut gan tam ir ļoti būtiska loma, jo īpaši, ja mēs padomājam par to, kas uh, nonāk atmosfērā. Tie ir pamatā šie seši punkti, par kuriem domāju. Noteikti e, būs arī punkti, kur e, gribētu iesniegt grozījumus. Šajos 15 tūkstošos zīmju nevarēšu droši vien visu iesniegt, un e, tāpēc iesniegšu grozījumus, bet cerams, ka arī citi varbūt iesniegs savas idejas grozījumu ietvaros. Ja jums ir labas idejas, dalieties ar tām, lai to varētu iekļaut nākamajā posmā komisijas priekšlikumā. Paldies, Papadopulo kundz, lūdzu. Thank you, Chair. I am the SND rapor, uh, eh, shadow rapporteur for this opinion. Paldies priekšsēdēsim SNDN referenčiem ziņojumam. Šī jaunā e stratēģija plasmas atkritumiem uh, Eh, un to apsaimniekošanai, apsaimniekošanai ir uh, eh, apsveicama. Žāns uh, Lamberts ir labu ziņojumu sagatavojis. Uh, Žāna Lamberta un te ir ņemt vērā Eiropas 2020. gada stratēģijas jautājumi, kā arī šīs stratēģijas sociālā ietekme, iekļaujošā izaugsme. un arī aspekts par ilgtspējīgiem kvalitatīvām darbietām reciklēšanas jomā. Tātad sektoram ir potenciāls sniegt ieguldījumu ekonomiskajā attīstībā, un šeit ir potenciāls arī nodarbinātībā, taču vēl vairāk ir arī potenciāls ka tādā veidā varētu resursu intensitāte un atkarība no resursiem tikt mazināta. Tad tie būtu tādi papildu elementi, kurus mēs piedāvātu iekļaut šajā jau ļoti eh, labā ziņojumā. Paldies! Vai vēl kāds cits vēlas izteikties? Nē? Komisija? Jā? Ja? Well, um... Mans kolēģis Helmuts Maurers no vidas ģenerāla direktorāta bija šeit ātrāk, bet viņš nevarēja palikt uz pēcpusdienas daļu, bet viņš man lūdz apstiprināt, ka e, šīs teksta projekts ir pilnībā saskanīgs ar zaļo grāmatu, un viņš vēlējās, lai es apstiprinātu attiecībā uz darbvietu radīšanu, ka tiešām ir liels e, potenciāls e, darbvietu radīšanai reciklēšanas jomā referents kundze. Jā, paldies par komentāriem un gaidīsim grozījumus rakstveidā. Šķiet, ka tiešām tie varētu do, dot tādu reālu pienesumu. Paldies! Lieliski, tad uh, grozījuma iesniegšanas termiņš uh, ir 17. jūlijas uh, līdz 12. Tas ir ar digitālo pārakstu. Es nezinu, kāpēc tā tas te ir rakstīts. Uh, Grozījuma izskatīšana 25. un 26. septembrī. Nu, jā, tas ir tāpēc, ka deputāti jau ir atvaļinājumā. Nu, jā, tāpēc brīvdienās laikam, jā, digitālais uh, paraksts ir vajadzīgs 17. Uh, jūlijas 25. un 26. Izskatīsim šos grozījumus septembrī. Tātad grozījuma izskatīšana, jā, Uh, laiks atļaus 17. oktobrī, un tā pašā dienā arī balsosim uh, komitejā uh, un 5. novembrī. 25. punkts, tagad došu vārdu Tatjanai Ždanokai par uh, darba spēka izlases veida apsakojumu organizēšanu kopienā. Šeit ir runa par atzinuma projektu, neziņojumu projektu, kur mums būs budžeta komitejas atzinums. Lūdzu, referents kundz, jums vārds. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēd. Komisijas eh, priekšlikums ir galvenokārt tehniskas dabas Un tomēr mūsu grozījumi ir ne tikai tehniski, bet arī politiski. Pirmkārt, eh, lai novērstu diskrimināciju darbietās. Šo jautājumu mēs pacēlām arī šodien sarunā ar Lietuvas ministrs kundz. Šis jautājums ir ļoti svarīgs. Es pati bija autore Eiropas ziņojumam par Eiropas Savienības stratēģiju nediskriminācijas jomā, un mēs identificējām, ka ir informācijas trūkuma problēma. Mūsu ierosinājums attiecas uz opcionālo atbilžu paplašināšanu. Mēs piedāvājam opcionāls atbildes attiecībā uz rases vai etnisku izcelsmu, reliģiju vai um, ticību, uh, invaliditātu un seksuālo orientāciju. Tas ir kā pirmais grozījums pirmajā apsvērumu punktā, kā arī ceturtajā Uh, pāntā, pirmā, otrā daļā. Protams, ir pieminēts arī tas, ka statistikas datu konfidencialitāte, fizisko personu datu aizsardzība, prasības ir jānodrošina. Es ļoti ceru, ka komiteja referenti un komiteja kopumā atbalstīs šos grozījumus. Otrakārt. Otrs ierosinājums attiecas uz procedūras jautājumiem. E, šeit ir jābūt e, e, regulatūrai, procedūrai tātad deleģētiem aktiem. Šo ierosinājumu esam 5. apsvērumu punktā, kā arī 4. pantu 2. daļā iekļāvuši. Trešais galvenais ierosinājums attiecas uz finanšu jautājumiem. Un tas saskan arī ar budžetu komitejas ierosinājumu Tātad mums ir iebilde attiecībā uz implementāciju. Un pēdējais galvenais grozījums attiecas uz deleģēšanas ilgumu. Tātad mēs piedāvājam deleģētos tiesību aktus un nevis neierobežotu deleģēšanu, bet tikai 5 gadu periodam. Tas ir 7. panta C3 punktā. Lūk, mūsu galvenie grozījumi, kurus piedāvājam, un es ļoti ceru uz komitejas atbalstu. Paldies! Es aizkundzu pēc tam Harkins kundz, lūdzu. Paldies priekšsēd. Paldies referents kundzei par grozījumiem. Sākšu ar 1 un 4 grozījumu. Referentei ir cēls mērķis cīnīties pret diskrimināciju kā tādu, bet es nepiekrītu, ka to vajadzētu darīt ar šīs aptaujas, šīs apsekojuma palīdzību. Jo šeit ir jautājumi, kuriem ir svarīgi saņemt atbildes, un ja mēs šādā aptaujā anketā iekļaujam jautājumus, par ļoti sensitīviem jautājumiem, tādiem kā etniskā izcelsme, invaliditāte, reliģiskā piedarība vai seksuālā orientācija, varētu būt, ka daži cilvēki uh, vilcināsies vispār atbildēt šos jautājumus šādu risku mums nevajadzētu pieļaut, un kaut arī šie jautājumi ir svarīgi, bet es nedomāju, ka tam īstā vieta ir šajā e, darba spēka apsekojumā. Tad es domāju, ne jau jūsu mērķis ir kritizējams, bet, e, manuprāt, tas nav panākams šādu veidu darba spēku apsekojumā. Otrs, ko es gribēju piebilst referente, runā par dažiem komisijas implementācijas aktiem un tos grib padarīt par deleģētiem tiesību aktiem. Runājot par variablu kodificēšanu un principu formulēšanu attiecībā uz darba status, tie tiešām šķiet diezgan tehniski jautājumi, un, manuprāt, parlamentam tie nav jāpārbauda. Varbūt darba gaitā mēs varētu to vēl apspriest savstarpēji. Trešais jautājums, es arī piekrītu referentei, ka vajadzētu paredzēt 5 gadu periodu pilnvaru deleģēšanai Eiropas parlamentam vajadzētu paredzēt trīs mēnešu termiņu deleģēto pilnvaru kontrolēju, un šādu ierosinājumu es arī vēl sagatavošu. Tā kā eh, es ar prieku turpināšu darbu ar referents kundzi un pāriem ar referentiem. Marian Hārkin un pēc tam Kostelo kungs. Paldies, paldies referentei par prezentāciju. Es piekrītu, ka Eh, šis jautājums ir diezgan tehnisks, un arī man bija jautājums par pirmo, kā arī ceturto grozījumu. Jautājums ir tieši tāds, kā es sājas kundzei, pilnīgi viņai piekrītu, ka, kā jūs pat sakat, mums vajadzīga salīdzināma, uzticama objektīva informācija, uz ko balstīt savus lēmumus, taču jautājums, vai šī ir vispiemērotākā vieta šādas informācijas iegūšanai. Nesmu par to pārliecināta, labprāt ar to, par to runāšu ar jums un eh, ir komisija. Manuprāt, līdzīgi kā es aizkundz, tas varētu arī uh, mums apdraudēt iespēju iegūt e, akurāt informāciju šīs aptaujas ietvarās. Un apsekojums tātad trim uh, 2020. gada e, mērķiem e, dos tāds pamatdats, kas tie būtu. E, šādu atbildi es gribētu no komisijas redzēt. Un visbeidzot, pāntā 4.2 ir ierosinājums virzīties no implementējošiem uz delģētiem tiesību aktiem Tur runa par variābulu kodifikāciju, kā arī jautājumu formulēšanu attiecībā uz darba status. Es piedāju, ka variābulu kodificēšana un noteikuma attiecībā uz rediģēšanu, eh, tas ir pietiekuši tehniski, tam nav nepieciešama deleģēta tiesība akta, taču attiecībā uz jautājumu formulēšanu tas gan varētu būt deleģēto tiesību aktu jomā. Tāds būtu tāds ļoti īss izvērtējums bez eh, plašāka, plašāks iedziļināšanās vēl. Paldies, un tagad došu vārdu komisijai. Marks Kostelo vēl vispirms. Kostelo kundze. Jā, paldies eh, referentēji par darbu. Eh, šis ir ļoti tehnisks dokuments un tomēr ļoti svarīgs apsekojuma dar, dati ir vienlīdz svarīgi Eiropas Savienībai un arī dalību valstīm, taču ad hoc modeļi, modeļi galvenokārt interesē Eiropas Savienību. Un atbildot uz Hārkins kundzes teikto, mana izpratne ir tāda, ka šie indikātori attiecībā uz 2020. gadu stratēģiju ir 75% nodarbinātības mērķis uh, un 10 Eh, kā arī nodrošināt, ka 30% no 30 līdz 40 gadīgiem ir eh, terciāro izglītību beiguši. Es domāju, ka tas būtu pamats komisijas ilgtermiņa uh, grantiem, uh, lai dalībvalsts pamudinātu piedalīties šajā darbā. Mēs zinām, ka dažreiz mums pietrūkst dati, uh, Un attiecībā uz Fīdziju mums bija problēmas saņemt datus par um, nabadzību, uh, ekstrēmo nabadzību. Tātad um, es domāju, ka būs plašs uh, uh, atbalsts referents darbam, viens no ad hoc modeļiem attiecībā uz ad uh, attiecībā uz jauniešu garantiju varētu tikt izmantots, un tas varētu būt relevanti. Man ir daži jautājumi, kas diezgan tehniski, un es domāju, ka mani grozījumi būs vairāk attiecībā uz detaļām, nevis par saturisko. Varētu piekrist vairāk iepriekšējā runātāja teiktam par pirmo grozījumu. Referenti varbūt varētu apsvērt atsauc uz 21. pamatiesību hārtas pāntu, kurā runa par antidiskrimināciju. Uh, uh, uh, tā vietā, lai uzskaitītu uh, Eh, visus šos antidiskriminācijas eh, vai diskriminācijas paveidus. Um, 9. priekšlikumā uh, šis ietverts varētu patiesībā apdraudēt uh, Eh, to mērķi, ka dalībvalstis tiktu mudinātas piedalīties šajā darbā. Un attiecībā uz deleģētiem tiesību aktiem de, eh, desmitajam grozījumā deleģētie tiesību akti var atsaukt jebkurā laikā, tad kas ir domāts ar iespējam pagarnāto termiņu eh, attiecībā uz juridisko spēkā esamība, varbūt tas attiec uz piektiem gadiem, bet to apspriežu ar referentiem un tad iesniegšu grozījumus. Paldies, es tagad tikko sapratu, ka jūs lasījāt pārāk ātri priekštūkiem, es atvainojos, ka to agrāk nepamanīja, ka tiek dots šis signāls. Tagad vārds komisijai, Anna Klemanso no Eirostata, un es pievienošu vēl vienu jautājumu. Es neredzu, ka Uh, noze, note, nosaukums ir mainīts, jo šeit ir uh, atsauts uz kopienu, uh, ko parasti tagad vairs neizmantojam mūsu likumdošanas tekstos, bet varbūt, ka to mēs saglabāsim šo veco formulējumu šeit vēl, bet to man varbūt vēl izskaidros. So, uh, Paldies. Es neesmu tieši atbildīgi par šo dokumentu, bet es uh, šeit aizvietoju savu kolēģi, savu Eurostat kolēģi. Runājot par darba spēka apsekojumu, mēs šo jautājumu skatām kopš 98. gada, un šī ierosinājuma mērķis ir šo regulu pielāgot jaunam institūciju kontekstam, lai ļautu komisijai aprēķināt finanšu ieguldījumus, jo katru gadu būs cits moduls, kas būs piekabināts šim darba spēku uh, aptaujai, un mēs gribam piešķirt grants dalībvalstīm. Par trim jautājumiem gribētu izcelties, kas diskusijās tika pacelt. Pirmkārt, par opcionāliem variābliem. Tātad ierosinājums um, par invaliditāti, etnisko izcelsmi reģionu tā tālāk e, variables iekļaut. Es piekrītu komisijas vārdā, ka darba spēka apsekojums nav instruments, lai šādu informāciju iegūtu. Mēs šo gribētu, lai šī, šis apsekojums mums sniegtu informāciju par darba tirgu, mums nevajadzētu mēģināt tajā iekļaut informāciju, kas varētu apdraudēt Eh, šīs informācijas iegūšanu. No otras puses mums ir citas aptaujas, piemēram, attiecībā uz invaliditāti, tieši konkrētam mēķim. Tātad, ja jūs vēlaties saņemt informāciju par invaliditāti, mums ir cits instruments arī par, eh, būtis, par, par ekstremo nabadzību. Eh, ir citas aptaujas, no kurām iegūt šādus datus. Taču šādā aptaujā, kur jūs uzdodiet šādus jautājumus, cilvēkiem būs grūti saņemt informāciju par ticību, etnisko izcelsmi, mm, tie ir ļoti sensitīvi dati, tādēļ mums jābūt ļoti piesardzīgiem šādu informāciju iekļaujot apsekojumā. Pretējā gadījumā mēs nesamies vien tos rezultātus, kurus vēlamies. Bet, kā jūs teicat, e, īpaši attiecībā uz invaliditāti mums ir atsevišķu attoju. Attiecībā uz deleģētiem tiesību aktiem komisijas ierosinājumā. Tātad mēs esam ierosinājuši ka ir jābūt variabliem, struktūrāliem variabliem. Tur mēs piedāvājam deleģētos tiesību aktus izmantot, taču, kā vairāki no jums arī teica, tā kā um, um, rediģēšanas noteikumi ir ļoti tehniski dabas, to varētu atstāt implementēšanas aktu eh, kārtībā. Par finansējumu es domāju, ka komisija noteikti uzskatītu, ka nav pieņemami grantus piešķirt paušālu lielā apjomā. Šeit ir jābūt elastībai, lai uh, regulu varētu piemērot vispiemērotākā veidā. Izskanēja arī jautājums par tēmām saistībā ar darbu tirgu. Tie ir jautājumi, kur pārklājās tātad starp nodarbinātību un um, darba negadījumiem, tas viss tātad nedaudz pārklājas. Paldies. Referents kundze vārds. Um, um, Paldies par visiem komentāriem no ēnu referentu puses. Es saprotu, ka jūs ļoti rūpīgi esat iepazinušies ar priekšlikumu. Paldies par to. Paldies arī komisijai, kaut gan jūs pati nestrādājat tieši ar šo jautājumu. Mēs jau esam tikušies ar Eirostat pārstāvjiem un piedāvājām, gan, uzdevām gan jautājumus, gan saņēmām atbildes par šo mūsu priekšlikumu. Pirmkārt, ko gribu teikt. Priekšlikums par to, ka varētu būt vairāk tādu brīvprātīgu jautājumu, uz, uz kuriem atbildēt, ko varētu iekļaut šajā apsakojumā. Pirmā reakcija ka ir tāda, ka tiem nav vietas tieši šeit, bet kur tad tiem būtu vieta? Es gribu uz, uzsvērt, ka runa ir par ad hoc moduļiem un iespēju uzdot jautājumus, ko, ko jūs pieminējāt saistībā ar pamattiesību hartu, un visi šajā hartā ir minēti visi iespējamie diskriminācijas iemesli tie visi attiecās uz šo brīvprātīgo, uz neobligāto apsekojuma daļu. Mēs pētījām daudz dažādu iespēju, kā iegūt informāciju par šiem delikātajiem jautājumiem. Es to ļoti labi saprotu, bet ir metodes un tehniskas iespējas, uh, kā šo informāciju akurāti iegūt, anonīmi, eh, cilvēks neaizskarot, tā teikt. Brīd 2007. gadā, kad eh, bija iniciatīva šim ziņojumam, tad dažas politiskās grupas ļoti protestēja pret šo iniciatīvu, bet tajā pašā laikā Bet uh, tā pašā laikā risinājās uh, automobīļu dedzināšana Francijas uh, Parīzes priekšpilsētās, un, un būtībā tā izpaudās um, apslēptā diskriminācija, un līdz ar to opozīcija kļuva vājāka šim ziņojumam, un gan referenti, gan ēnu referenti vienojās par uh, to, ka vajadzīgi pozitīvi pasākumi, kas ļautu cīnīties pret diskrimināciju. Mēs runājām par horizontālo direktīvu, līdz tai gan neesam tikuši. Ir skaidrs, ka šis priekšlikums ir tāds nu, pretrunīgs, domas par to dalās. Kā politiķiem mums ir jābūt drosmīgiem un jāspēj darīt uh, Eh, tad piedāvāt arī priekšlikums, kas var izraisīt konfliktus, ja mēs tiešām gribam diskrimināciju mazināt vai pārvarēt. Protams, ka mēs vēl diskutēsim par daudziem tehniskiem aspektiem, ko jūs pieminējāt savās, savos komentāros. Laika grafiks gan ir tāds, ka daudz laika īpaši nav. Augusta beigās ir grozījuma iesniegšanas termiņš, un šajā nedēļā mums vēl ir laiks pastrādāt, bet es ceru, ka arī augusta beigās un septembra sākumā mēs vēl varēsim ar šo dokumentu pastrādāt. Paldies jums visiem! Eh. Jā. Tātad eh, referente visu jau pateica, tikai apstiprināšu, ka kalendārs, ko piedāvā referenta, ir tieši tas arī, ko atbalsta priekšsādātāji. 27. augusts ir grozījuma iesniegšanas termiņš ar elektronisko parakstu. 17. es atvainojos, 18. septembrī tiks tie skatīti un 17. oktobrī būs balsojums komitejā. Šo darbkārtības punktu noslēdzam, tagad pāriem pie 26. punkta kur izskatīsim Filipa Bulāna atzinuma projektu uh, ITRE komitejai par iniciatīvas ziņojumu, kuru gatavo Reinhards uh, Butikofers. Un tur būs runa par Eiropas rūpniecības stiprināšanu, konkurētspējas un ilgtspējības veicināšanai. Lūdzu, referenta kungs, jums vārds. Varat stādīt priekšā savu atzinumu projektu. Paldies, priekšsādātājs kundze. Ņemot vērā, cik plašs ir šis uh, tēmats, ir tiešām ļoti ierobežojoši, ka mums ir tikai tik maz vietas uh, rakstīt atzinumu, bet uh, spēcīgāka rūpniecība ļaus radīt jaunas darba vietas, piesaistīt eh, darba ņēmējus no citām eh, jomām, un tā ir mūsu komitejas eh, prioritāte. Eiropas reindustrializācija ir jāveic ar mērķiecīgākām investīcijām, un šīs investīcijas ir jābūt, jāveic arī dažādi. Uh, Uh, jo jaunās tehnoloģijas, protams, ir jāattīsta, bet neaizmirsīsim arī mūsu vēsturisko mantojumu - automašīnas, tekstils, aeronautika, tērauts un uh, daudz citas jomas. Eiropā mums ir pieredze un instrumenti, kas ir jādinamizē, uh, lai varētu iekļauties jaunos tirgos pasaulē, ir jāinvestē pētniecībā, un tas ļaus mums uzlabot ražošanas instrumentus. Uh, veidot Eiropas patentu, Made in Europe marķējumu. Tas viss ir svarīgi, lai atjaunotu rūpniecību Eiropā. Un mēs nedrīkstam arī baidīties no lielām rūpniecības grupām Eiropā, lai konkurētu pasaulē. Mūsu konkurences un tirzniecības politika var būt uh, būtu jāpielāgo, lai eh, labāk kalpot mūsu rūpniecības politikai. Savā atzinumā es piedāvāju arī radīt tādu kā vienoto pieturs punktu, vienoto viens pieturs aģentūru, kur būtu pieejama visa nepieciešamā informācija, lai um, to sniegtu uzņēmumiem, uh, kas vēlas varbūt pārvietot savu darbību. Uh, Atjaun, tad, tad inovācija un uzņēmētarbības gāra programma, kas palīdz MVU, kosme, kam būs 2,5 miljārdi eiro 2014. līdz 2020. gadam. Tās ir programmas, kam mums ir jāpievēršas, ir jārada vide, kas ir labvēlīga uzņēmumu radīšanai, jāstiprina uzņēmumu Eiropā, jāveicina Eiropas uzņēmumu uh, Uh, ilgspējīga konkurētspēja un jāveicina viņu pieeja tirgumu. Par Butikoferkunga ziņojumu ITRE ir arī atzinumi no citām komitēm, IMKO, INTA un citām. Tātad uh, mūsu uh, grozījumums mums vajadzētu pievērsties tikai tam, kas skar mūsu komiteju. Uh, ir jāuzsver tas, ka ir vajadzīga spēcīga rūpniecība, lai tā radītu jaunas darba vietas, un tagad esmu kolēģi jūsu rīcībā, lai jūs uzklausītu par šo atzinu projektu. Frederiks Dardens. Un pēc tam, paldies priekšsēdētājs kundze, es lielā mērā piekrītu referentam, un tam, ko viņš teica, jo īpaši par rūpniecības nozīmi un to, ka ir jāstiprina rūpniecība, kas, protams, rada darba vietas, un tas mums ir nepieciešams, uh, un tie ir ļoti daudz un dažādi sektori, un tiešām ir jāveicina uzņēmētarbības gars Eiropā. Svarīgi ir, um, atsaukšos uz dažiem elementiem, investēt apmācībā un izglītībā, un tur jau ir paredzēts uh, budžets, bet tam ir jābūt lielākam uh, daudzgad finanšu schēmas ietvaros. Un svarīgi ir stiprināt uh, sociālo dialogu, un šajā kontekstā tiešām ir žēl, ka um, projekta priekšlikums, uh, ko izstrādāja mūsu kolēģis Aleksandro, ka to nevarēja skatīt komitejā, Tur būtu bijis labi runāt par sociālo dialogu. MVU jomā mūsu eh, nozarē, mūsu rūpniecībai, protams, ir ne tikai jābalstās uz lielajiem līderiem, bet arī uh, jāstrādā MVU kontekstā. Bet uh, uh, varbūt uh, dažreiz. Uh, birokrātijas samazināšana var būt pārmērīga un tam var būt negatīvs efekts. Nozīmīgi ir arī, protams, pētniecība un attīstība, bet, kā jau sākumā teicu, nevajag tikai pievērsties tikai uh, tiem uh, galvenajiem sektoriem. Pētniecība ir jāveic visos sektoros, un visi sektori var gūt labumu no pētniecības, un tāpēc ir jāpalielina šeit budžets. Uh, Vēl viens jautājums, ko gribēju uzsvērt, ir eh, tirzniecības saruna starptautiskā mērogā, un tur ir jābūt ļoti uzmanīgiem, eh, ka ir šī te brīvā tirzniecība un eh, vairāk jādomā par taisnīgu tirzniecību, jo jādomā par to, kā saglabāt mūsu rūpniecību Un ir arī bijušas nesenas eh, iniciatīvas no komisijas puses eh, šajā jomā, un tur varētu vēl strādāt pie tā arī citos sektoros. Un noslēgumā gribētu uzsvērt to, ka eh, komisārs Tajānī teica, ka komisāram nav kompetences un pilnvaras, eh, jo īpaši tērauda sektorā varbūt vajadzētu stiprināt savienības pilnvaras rūpniecības jomā, lai būtu tāda patiesa kopēja rūpniecības politika, kas līdzīgi kā KLP varētu būt eh, finansētāja, reglamentētāja un būtu tāds īsts rīcības spēks, kas varētu palīdzēt atdzīvināt, atjaunināt rūpniecību Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies, vai ir vēl kāds, kas grib izteikties? Šķiet, ka nē. Komisija? Nē. Tas nav nepieciešams. Nu, jā, es atvainojos. Pavisam īsi varbūt. Eh, paldies par komentāriem. Gribēju tikai atsaukties varbūt uz pāris lietām. Mēs pievēršamies galvenokārt pamatī nosacījumiem, un tas attiecas uz visiem sektoriem. Jā, ir tāds prioritārās darbības līnijas, bet mēs neaizmirstam arī tradicionālos sektorus. Un ir bijušas nesen arī vairākas iniciatīvas par prasmju veicināšanu, tāds alianses veidojot un tā tālāk. Un šī te ideja par kopēju uh, rūpniecības politiku. Uh, Jā, tādā virzienā mēs arī strādājam, lai veidotu konsekventāku rīcību dažādās komisijas politikas jomās. Mēs uh, sākām ar konkurēt spējas uh, uzlabošanu, bet mēs strādāsim vēl arī tālāk šajā virzienā. Paldies! Tagad uh, došu vārdu atkal referentam. Mūsu atzinumā varbūt vajadzētu ņemt vērā arī uh, to, kas uh, Eiropas komisijas kontekstā uh, tika darīts, uh, tā sauktais fitness check, uh, proti uh, ne tikai vides jomā, bet arī citās jomās ir jāizvērtē ietekme uz jau pastāvošo likumdošanas vidi, kas pastāv, kas uh, ir jāņem vērā uzņēmumiem, un tam varbūt arī sociālā dimensija un uz to ir tiešām jāvērš uzmanība. Un tagad jums vārds referentkungs noslēgumā. Paldies priekšsēdētais kundz, paldies par šīm uh, piezīmēm, ko izteicāt uh, par šo te fitnes čeku. Paldies arī komisijai un uh, kolēģim par komentāriem. Kā parasti. Uh, neredz nekādus šķēršļus kopīgam, ražīgam darbam, un tāpēc ar nepacietību gaidīšu kolēģu grozījumus, un tad jau tiksimies, lai strādātu pie šī atzinuma un to pabeigtu uh, tādā kopīgā veidā un uh, iesniegtu uh, vadošajai komitejai. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Paldies, tātad eh, grozījuma iesniegšanas termiņš arī ar elektronisko parakstu ir 15. jūlijas 12, grozījuma izskatīšana 17, 18. septembris, balsojums 25. jo 26. septembrī vai 17. oktobrī balsos itra komiteja. Mums ir priekšpēdējais darbošu vārdu 22. punktā Čaba Sagoru par eh, sarunām ar padomu par Eiropas demogrāfijas statistiku. Un par to ir bijuši trīs trialogi, un pēdējais bija vakar vakarā. Lūdzu, jums vārds. Kas ansī? Paldies, priekšsēdz kundze. Jā, bija trešais saruna rauns. Un jau otrajā mēs pieskaramies tam, ka uh, par parasto dzīvesvietu uh, tizen, uh, tas ir 18. Jā, un tad arī pie 4. punkta piemšana, tad pie 7. punkta mēs arī diskutējām un par izņēmumu attiecībā uz padoms, tad pieprasīto un uh, Uh, par parlamentu 13. grozījumu. Beigās panācām vienošanos starp iestādēm uh, un pamatojoties uz prezentūras ierosinājumiem konkrēti runājot par piekto pāntu un par 14. Eh, arī panācām vienošanos septembrī eh, vēl turpināsim sarunas, kad uh, dokuments vēlreiz tiks, uh, par to tiks balsots uh, atbildīgajā komitejā. Paldies! Paldies, uh, referent kungs. Vēl gribu tikai piebilst pie tā, ka par laimi par šo jautājumu trilogs vairāk nebūs. Mēs gaidīsim koreperu atzinumu par šo. Tātad gribam saņemt gribam tad tikt skaidrībā par reakciju uz Eiropas parlamenta atzinumu un dažu noviržu interpretāciju. Un šeit arī nav paredzēta sadarbība ar dalību valstīm, bet gan tāds individuāls darbs. E, tad Eiropas dinamika par demokrāt, attiecībā uz demogrāfiju, protams, um, ir visa šī dosie pamatā, bet darbs neiet uz priekšu tik ātri, kā mēs to vēlētos, jo dalībvalstis kavējas ar datu iesniegšanu. statistikas dati ienāk ļoti ar novilcināšanos. Un uz informācijas pamata ir iecer izstrādāt Eiropas līmeņa politiku. Divas jomas šeit ir būtiskas, piemēram, katras dalībvalsts svars vai svērtā vērtība padomē un arī noteikumi, kas paredz, kā tiek sadalīti līdzekļi. Bet šeit nav saiknes ar to, cik daudz deputātu pārstāv katru dalībvalstu Eiropas parlamentā. Šeit ir tādas kā um, te trūkumi, kas, manuprāt, tekstā ir jānovērš. Un par 27. punktu es gribu tagad sirsnīgi sveikt Eiropas sociālo partneru pārstāvjus, kas ir ieradušies. Mēs ļoti priecājamies, ka varam ar jums tikties īsi pēc tam, kad ir pieņemts šis ietvars par nodarbinātības pasākumiem jauniešiem. Kā parasti vispirms došu vārdu Maksimam Seroti no Business Europe un um, sadalīsim uh, laiku, ņemot vērā visu pilnvaras. Uh, Nu, jums būs laiks izteikt savu viedokli. Un uh, cerams, ka parlaments arī varēs atbalstīt šos jautājumus. Lūdzu, jums vārds principā septiņas minūtes. Dear members of the European Parliament, um, I'd like first of all to thank you for the invitation um, to present. Paldies, priekšsādātāja kungs, paldies par uh, ielūgumu, ka var prezentēt jums šodien nodarbinātības uh, um, mūsu viedokli par šīm vadlīnijām. Un 2013. Eh, gada aprīlī tas tika um, diskutēts, pabeidzās diskusijas, un septiņu mēnešu laikā mēs panācām vienošanos. Es domāju, ka šī ir laba līdzsvarot vienošanās. Uh, un Eiropas uh, sociālajie partneri arī ir devuši savu ieguldījumu risinājumos. Protams, lēmumu būs jāpieņem nacionālā līmenī, bet no Eiropas perspektīvas mēs esam identificējuši virkni risinājumu, kas ir jāņem vērā attiecīgajā nacionālajā kontekstā pateicoties mūsu dalībai, un uh, mēs esam apskatījuši visas valstis, gan no nodarbināto, gan no darba devēja puses, un viena no galvenajām lomām sociālajiem partneriem ir balstīties uz jau eksistējošo praksi, bet identificēt arī jaunu praksi. Uh, Uh, nodrošinot, lai uh, visi sadarbojas sociālajā partneru valdības ar nacionālajiem parlamentiem, un šī iemesla dēļ mēs to arī darām kopā ar jums šeit Eiropas līmenī. Mēs uzskatām, ka balstoties uz šīm praksēm, mēs varam identificēt inovatīvus veidus, kā šo jautājumu risināt. No biznesa Europe perspektīvas ir virkne iemeslu, kāpēc mēs uzskatām, ka šīs rīcības ietvars ir svarīgs. Pirmkārt, tas nāk pareizajā laikā, jo, kā jau redzējām, daudzas iniciatīvas nesen tika apspriestas Eiropas līmenī, jauriešu garantijas, prakses alianse tikko tika uzsākta Leipcigā, un, manuprāt, mums ir izdevies iesaistīties debatīs, debatēs Eiropas līmenī par visiem šiem jautājumiem un dot diezgan konkrēti ieguldījumu. Bet es domāju, ka viens no uh, galvenajiem izējas punktiem mūsu rīcības ietvarā ir šī te nepieciešamība radīt uh, darba iespējas jauniešiem un nodrošināt uh, ekonomikas izaugsmes priekšnoteikums Eiropā. Un tāpēc mēs uzsveram drošas, stabilas makroekonomikas politikas nozīme un arī izglītības politikas nozīme. Mēs uzsveram šo te plašāko mērķi, ka ir jāveido atvērts dinamisks mobils darba tirgus uh, un uh, labi veidotas uh, politikas veicinās darbvietu veidošanos, sākot ar izglītību. Gribētu uz šeit uzsvērt attīstību, kas bija Um, darbvietās balstītā apmācībā. Mums ir galvenais teksts šajā nolīgumā, tātad šajā darba plānā un pielikums par praksēm. Piemēram, Dāņu modelis ir tāds ļoti pozitīvi vērtējums, pozitīva pieredze. Tur uh, liela daļa uh, prakšu norit tieši uzņēmumos uh, šī duālā modeļa ietveros. Un, uh, Mēs vēlamies uh, atbalstīt šīs sistēmas atbilstošajās valstīs, uh, lai uzlabotu šo sistēmu darbību. Mēs arī identificējām darba tirgus reformu lomu, uh, kolektīvo koplīgumu sarunas, bet arī likumdošana ir svarīga, lai ma mazinātu segmentāciju un uh, atvieglot pieeja jauniešiem darba tirgumu. Šeit mēs īpaši uzsveram darba spēka izmaksu jautājumu, palīdzot uh, Eh, jauniešiem eh, iekļauties darba tirgu. Un šeit eh, ir viena prakse, ko gribētu uzsvērt, ir Zviedrijas prakse. Zviedrijas sociālajie partneri tehniskajā un inženieru sektorā ir vienojušies. Jā, Zviedrijas sociālajie partneri inženieru sektorā ir vienojušies par zināmiem risinājumiem tiem, kam vēl nav 25 gadi, Labi, tātad šiem jauniešiem, kuri ir jaunāki par 25 gadiem, Zviedrijas sociālajie partneri ir pieņēmuši īpašu nodarbinātības līgumu, ka, kas var būt līdz pat 12 mēnešiem, pēc tam var tikt pagarnāts. Šis darba līgums iekļauj atlīdzību uh, par pavadīto darba laiku, bet uh, laiks, kas tiek uh, pavadīts Uh, iepazīstoties ar uzņēmumu un uh, saņemot apmācību, par to netiek maksāts atalgojums. Un tas ir viens modelis, ko varētu uzsvērt kā labu piemēru, jo darbspēka izmaksas ir svarīgs uh, faktors. Daudzus uzņēmumus tas attur radīt nodarbinātības iespējas jauniešiem. Un tas ir arī svarīgi, lai varētu pieņemt darbā šos jauniešus. Nākamais ir prakse. Uh, Tur mēs uh, uzsveram gan izglītības uh, lomu, lai veicinātu tādu uzņēmējdarbībai draudzīgāku, aktīvāku attieksmi, tātad izglītībā tas jāuzsver, bet arī ir jāsniedz mētiecīgs atbalsts jauniem uzņēmējiem. Esam redzējuši labus piemērus uh, Itālijā, uh, ir kopīga iniciatīva kur ir apvienojušies jauni e, uzņēmēji un viena banka, Unit Credit Bank, e, kas var būt arī labs piemērs e, citām valstīm, un to esam identificējuši mūsu rīcības ietverā. Tas ir konkrēts, bet tas arī skar visu šo plašo jauniešu bezdarba dimensiju. Tur ir četras prioritātes - izglītība, pārējais darba tīklu prakse un nodarbinātība. Un tas ir arī labs eh, modelis, kā risināt eh, īstermiņa problēmas un arī ilgtermiņa bezdarbu eh, jauniešu jomā. Un paldies priekšsēdājas kundze. Jā, tulka jums nepateiksies, noteikti neteiks paldies, jo jūs runājāt pārāk ātri. Pat ja jūs pilnībā ievērojāt savu uzstāšanās laiku. Patriks Iķers Etuk vārdā, lūdzu. Merci, prezident, mesdames, messieurs. Paldies, priekšsādātāji, dāmas un kungi. Kā jau Maksims teica, nu, labi, viņš to neteica, bet mūsu sociālo partneru darba grupa, par kuru mums bija sarunas 2020. Eh, gada janvārī, eh, jau sākumā lika uzsvaru uz vienu prioritāti eh, darbs vispār un darbvietas jauniešiem. Es eh, tātad eh, aprēķināju, ka septiņu mēnešu laikā, kamēr mēs vedām sarunu, katru dienu viens eh, tūkstotis pabeidz mācības jauniešu. Tātad mums ir arī citi dokumenti, par kuriem mēs diskutējam. Un mēs tiešām verā, vedām sarunas pirmajos trijos eh, mēnešos, tagad 2013. gadā. Tas ir trešais rīcības ietvers, eh, jo kā sociālajie partneri mēs eh, tātad šādus ietverus pieņemam un šajā tātad ir arī par, tāds pats par ilg, mūža izglītību un par līdztiesību. Uh, Eh, diskusijas doži vien ir eh, ļoti dzīvīgas, bet varbūt pārāk dzīvības, bet eh, pievienošos maksimam, ka šis teksts ir līdzsvarots un tiešām to varam aizstāvēt, un to atbalsta arī mūsu atbilstošie biedri. Runājot no arotbiedrību viedokļa, bija svarīgi likt uzsvaru uz to, ka 5 miljoni 700 tūkstoši Eh, bezdarbnieku, to nevar atrisināt ar struktūrālo reformu starpniecību. Un kā jau Maksims teica, ir jāpielāgo arī makroekonomikas politika, ir jāpalielina šī te uh, sadalāmā kūkas daļa. Mums ir, uh, protams, jādomā arī par uh, vecāku gadgājumu darbņēmējiem. Uh, ne tikai par uh, jauniešiem. Mēs nedrīkstam vienkārši pārvietot šo bezdarbu, mums ir jāatrisina šī problēma. Kā jau komisijas priekšādātais Barozu teica, socioekonomiskās krīzes konsekvences uh, jau ir sasnieguši sociāli pieņemamās robežas daudzās valstīs, un uh, tā ir, ka daudzi pasākumi jau ir pieņemti jauniešu nodarbinātības jomā, un uh, Un šī jauniešu garantija tiešām mums ir ļoti būtiska. Um, tad tiek paredzēti līdzekļi, šie 6 miljārdi, to daudzkārt jau esmu teicis, aprēķiniet un uh, labi, šodien tas tiek teikts, ka tas ir uz diviem gadiem, vēlāk būs vairāk, bet 6 miljārdi šis aprēķins uz septiņiem gadā, gadiem rāda, ka tas ir uh, 166 um, eiro gadā uh, uz bezdarbnieku. Uh, un Vācijā tie apmēram 20 tūkstoši uz vienu jaunieti apmācībai. Tātad tas ir vienkārši, lai parādītu, ka šie 6 miljārdi uh, joprojām ir nepietiekami. Es nerunāju par triljoniem, kas tiek uh, um, veltīti banku glābšanai. Runājot par praksēm, uh, par, par praks, prasmēm, ka tās nav atbilstošas tirgus prasībām. Ap, apmācība arī uh, uzņēmumos mums ir arī jādomā par to, ko tad uh, jaunieši paši vēlas, nedrīkst viņus uh, pārvērst par tādiem ķieģelīšiem, kuriem tikai jāiekļaujās uzņēmumos. Mobilitāte jā, bet jāuzmanās ar uh, smadzeņu aizplūšanas fenomenu. Uh, ir uh, jā, valstis, kur simts tūkstoši uh, Eh, jauniešu aizbrauc prom, ja valstī ir divi miljoni iedzīvotāji, nu tas eh, varbūt īstermiņā atrisina bezdarba jautājumu, bet eh, tiek kaitēts valsts kapacitātei at atgūties no krīzes. Mēs kā arotbiedrības gribam likt uzsvaru uz kvalitāti, apmācības prakses, darba vietas kvalitāti un esam ilgi cīnījušies, bet gal galā panācām konsensu, lai uh, šie, uh, šīs apmācības un prakses būtu tāds kā pārejas posms, uh, pakāpiens tālākā ceļā, lai nerasto šādi te uh, slazdi, lai cilvēki neiestrēgtu šajā posmā. Uh, bet kaut kā attīstītos tālāk, un jādomā arī par sociālajiem un vidas aspektiem jārīkojas atbildīgi. Mūsu prioritātes ir skaidrs, ka šobrīd situācija jauniešiem ir tiešām dramatiska, un noslēdzot šo ietvaru, kuru mēs jau prezentējām četrās valstīs, uh, Un uh, mēs uh, turpmākajos mēnešos arī prezentēsim 12 valstīs, to skaidrosim, un 2014. Uh, gadā arī mums ir paredzētas tikšanās un pasākumi, lai pieteiktu karu jauniešu bezdarbram. Paldies, priekšādātājs kundze. Liels paldies! APME Eh, Valozīnskas kundze. Lūdzu. Paldies, priekšādātais kundze. Eh, deputāti, es gribētu atkārtot abu kolēģu teikto, ka jauniešu bezdarba jautājums ir socioekonomisks, bet īpaši arī uh, cilvēcīgā ziņā ļoti steidzams jautājums, un tieši tādēļ tas Eiropas sociālo partneru darba programmā bija pirmā prioritāte 2013. gadā, un es varu teikt, ka mēs visi kopā lepojamies ar to, ka sarunas ir virzījušās ļoti ātri, septiņu mēnešu laikā mēs noslēdzām ko tādu, ko mēs varam uzskatīt par eh, būtisku sasniegumu, kas nāk īstajā laikā, jo tas vērš uzmanību uz reālām problēmām. Jauniešu bezdarba problēma Tātad jauniešu grūtības atrast uh, ilgspējīgu darbietu, tikt integrētiem darba tirgu, bet arī problēma, uh, uh, problēmas, ko izjūt uzņēmumu uh, nodarbināt jauniešus. Un mums ir 80 rekomendācijas, kas ir labi līdzsvarots, labā īs, līdzsvarā starp īstermiņu un ilgtermiņu rekomendācijām. Tās esam saviem locekļiem arī nacionālajiem sociālajiem partneriem adresējuši, bet arī uh, tātad. Uh, ES un nacionāla līmenī, ņemot vērā šīs četras prioritātes, mācības, pārēja, nodarbinātība un e, uzņēmība. Un es gribētu izcelt dažas galvenās rekomendācijas, kuras mēs uzskatām par ļoti prioritārām jauniešu e, ziņā, īpaši ņemot arī mazos vidējos uzņēmumus ir arī jāveicina jauniešu profesionālā izglītība, ir jāveicina prakses, instrumentu izmantošana un tādās valstīs, kur ir ilgstoša uh, tradīcija, tu, uh, tur, uh, kā Vācijā un Austrijā, tur mazi uzņēmumi ir pilnā mērā iesaistīti šajā apmācības procesā, bet arī šeit vēl var veikt uzlabojumus. Attiecībā uz pārēju mēs esam identificējuši problēmu, ka ir neatbilstība starp to, tām prasmēm, kas ir nepieciešams darba tirgu un tām, kas ir jauniešiem. Tādēļ mēs mudinām uh, jauniešus pieņemt uh, gudrus uh, lēmumus, kurās jomās mācīties. Un arī šeit gribētu īsti izcelt, ka ir neformālās kompetences un kvalifikācijas e, jāveicina īpaši mazāk izglītotiem jauniešiem. Runājot par izglītību, Maksīnis labi paskaidroja to, ka mums ir, mēs saskarāmies ar jauniešu pārāk lielo darba e, izmaksu, tādēļ mēs piedāvājam vienošanos un tādus uh, nodarbinātības eh, apstākļi, kas atvieglo jauniešu iesaist darba tirgu un visbeidzot uzņēmība, kas tiešām ļoti pietrūkst Eiropā. Tātad šīs uzņēmīgais domāšanas veids, rīcības plāns piedāvā uzņēmības gara veicināšanu arī ar mentoriem, jauniem uzņēmējiem, lai veicinātu šādu uzņēmības gāru darba spēku. Kā. Un beidzot, mūsu rīcības plāns ir labs rīks, jo tas ir elstīgs, to var pielāgot dažādajām nacionālām, reģionālām vajadzībām, ņemot vērā no jauniešu bērnu līmeni dažādās Eiropas reģionās un valstīs, un tas ir balstīts uz esošo praksi, kas var būt labs piemērs un iedvesmas avots citiem. Taču, lai tas eh, labi darbotos, mūsu rīcības plāns ir jāatbalsta ar jauniešu e, nodarbinātības iniciatīvām, kādas piedāvā tagad arī Eiropa padome un jauniešu garantiju. Un tad, kad dalība valstis sāks īstenot jauniešu rīcību plānu, eh, mēs ceram, ka mūsu rīcības plāns viņus arī iedvesmos. Un īpaši attiecībā uz MVU mēs jaunos Eiropas investīciju bankas līdzekļus apsveicam. Um, Eh, lai finansētu plašus pasākums un veicinātu nodarbinātību. Paldies, priekšsēdus kundze! Paldies! Un tagad pēdējā prezentācija par šo tēmu būs no Andrejas Persona. Paldies, priekšsēdus kundze un godātie deputāti. Arī es gribētu pateikties komitejai par ielūgumu šodien, lai prezentētu mūsu rīcības plānu. Turpinot kolēģi teikto, Es domāju, ka e, rīcības plāns jauniešu e, nodarbinātībai ir Eiropas sociāla partneru spēcīgs signāls, lai e, e, šo problēmu risinātu. Šajā rīcības plānā ir vairāk svarīgi pasākumi ietverti, īpaši valsts sektora darbdevējiem, e, un puliņi ir vajadzīgi daudzās jomās, un tie ir vajadzīgi no visām pusēm. Es gribētu izcelt trīs galvenos jautājumus šajā kontekstā. E, tā tad, e, tādās jomās, kur e, kā veselības aprūpa vai izglītība, kur trūkst darbspēku, tur ir patiesībā jāpiesaist kandidāti, jo šeit ir vairāk vakances nekā strādāt gribētāji. Tas viss ir ļoti svarīgi, īpaši ņemot vērā, ka turpmāk vēl varētu vēl lielāks uh, darbinieku trūkums rasties šajās jomās. Un uh, šeit ir jādod savs ieguldījums gan darbi devējiem, gan darbi ņēmējiem. Šiem eslu dēļ šis jautājums ir arī rīcības plānā, nodarbinācijas rīcības plānā jākļauj. Tad partnerības starp izglītības iestādēm un darba devējiem var iesaistīt skolas koledžas ar atvērto durdienām, lai iedrošinātu jauniešus e, iepazīt nākotnes nodarbinātības iespējas. Tāpat arī ir jāiesaist labāk sociāla partneru izglītībā, uzlabojot uh, uh, izglītības un darba tirgus uh, savietojamību. Vēl viens svarīgs aspekts ir investīcijas izglītībā. Tas varbūt ir viss acīm redzamākais punkts, taču analīze parāda, ka šajā jomā visā Eiropā e, tiek veikti taupības pasākumi, bet ir jāinvestē izglītībā, un tas rīcības plānā skaidri parādās. CP to ļoti apsveic. Nevar tikt pietiekoši uzsvērts, ka izglītības un apmācības sistēmas ir jāveicina, e, lai Eh, tiem, kas pamat izglītību beiguši, eh, sniegt dažādas tālāk izglītības iespējas, ir arī valsts, kurās nav labas eh, profesionālās izglītības sistēmas. Un ar to es arī beigšu savu runu. Paldies! Paldies, Aleksandro Cerkas, un pēc tam Kastelo kundze. Cerkas kungs. Muchas gracias. Eh. Paldies, priekšādātāji. Es ļoti priecājos sveikt šeit Eiropas sociālo partneru pārstāvjus mūsu sanāksmēm. Un pārstāvjot sociālistus, gribu viņus arī apsveikt, jo viņi apzinās savu atbildību un Viņi ļoti smagos apstākļos ir darījuši to, ko paredz viņu atbildība, tieši ļoti svarīgā sektorā. Tā nav problēma, kas skar tikai jaunos cilvēkus, tā attiecas uz mums visiem. Runājot ar jauniem cilvēkiem, jāapzinās, ka viņi ir mūsu nākotne, bez jauniešiem Eiropai nākotnes nav. Un ja daudz jauniešu nepabeidz pat skolas izglītību, un jauniem cilvēkiem nav iespēju veidot savu nākotni, lai viņi varētu dzīvot um, lietpratīgu dzīvi, tad Eiropa, tas nozīmē, ka Eiropa ir gatava upurēt veselu paudzi, kas nespēja izveidot sev Uh, saprātīgu dzīvi. Tas ir ļoti būtiski, kā dibināt ģimeni, ja nav darba. Cilvēki, kam ir 30 vai 35 gadi un ne, viņiem nav bijis darba, vai ja darbs ir tikai ļoti vienkārši un slikti apmaksāts, tad nav iespējams vispār neko nākotnē plānot. Es vēlreiz gribu apsveikt uh, sociālo partneru pārstāvjus un uzskatu, ka ir ļoti labi, ka mēs kopā šo jautājumu apspriežam. Nodarbinātības pasākumu kopums jauniešiem tajā tā izstrādē tik iesaistītas vairākas institūcijas, sadarbojās arī sabiedrības pārstāvji, uh, ekonomisko partneru pārstāvju un sociālajam dialogam arī bija liela nozīme. Valstis, kas ar šīm problēmām vislabāk tiek galā, apzinās, ka sabiedrība pilnībā ir atbildīga par šo jautājumu. Tas ir tā Austrijā, Vācijā, Somijā un citur. Šajās valstīs arī sociālais dialogs notiek sekmīgi, sabiedrība ir solidāra un jauni cilvēki netiek uzskatīti par lēto darba spēku, bet gan par kapitālu, kurā ir nepieciešams investēt. Tāpēc, manuprāt, jūsu rekomendācijas mums palīdzēs, un ja es varu drīkstu vērsties pie Maksima Čerutī, tad mēs nevaram šeit apspriest tādas īpašas individuālas vienošanās, bet es ceru, ka e, pašreizējām sekos nākošās. Tas attiec arī uz pārstruktūrēšanu, un es ceru, ka e, tātad e, būs arī jaunas vienošanās, kas ļaus problēmu padarīt mazāk asu un risināt situācijas, uh, kurās tir, tirgus viens pats neko nespēja atrisināt un regulēt. Mums kopā ir jārisina bezdarba problēma. Un beigās es gribu vēl teikt sekojošo. Manai frakcijai ir pozitīvs viedoklis par šo iniciatīvu, kaut gan ne visi punkti ir pietiekami izsmeļoši apskatīt, piemēram, jauniešu garantijas. Par Eiropas jauniešu garantiju vispār vairs runas nav Tāpat arī pietrūkst līdzekļu, lai jauniešu garantijas jaunieši tiešām arī varētu sajust, ka tās ir efektīvas. Un runājot par darba vietu izveidošanu un uh, apmācības, arodu apmācības vietu izve, izveidošanu, mēs nedrīkstam piemirst, ka Eiropas ietvars paredz noteiktu kvalitāti. Eiropa nevar konkurēt īstenojot struktūrālas reformas vai reformas, kas noved pie algu samazināšanas, pie sociālo, sociālās apdrošināšanas pakalpojumu samazināšanu. Tas ir pilnīgi pretēji mūsu mērķim. Ilgtermiņā mums ir jādomā par kvalitāti, un visi izglītības jautājumi arī ir jāskata uh, šajā no šī leņķa, cik kvalitatīvu izglītību mēs esam gatavi piedāvāt lai ilgtermiņā problēmas vēl nesāsinātos. Es gribētu jautāt, vai turpināsies sistemātiska sadarbība, vai iecerētie mērķi uh, nozīmē arī to, ka rezultāti tiks regulāri novērtēti, vai būs informācija par to, kā dalībvalsts īsteno to, ko komisija un padomi ir pieņēmušas, un kā darba ietvars, kas ir jāīsteno sociālajiem partneriem, kā tas darbosies, jo nepietiek ar to, ka iniciatīva tiek uzsākta, ir nepieciešams to padziļināt un īstenot praksē, un es ceru, ka mēs arī citos smagos jautājumos atradīsim um, vienot nostāju. Kostelo kundz, paldies. Es apsolu runāt lēni sakrunātāji. Atvainojos tulkiem sakrunātāji. Paldies uh, visiem, kas piedāvāja savas prezentācijas par jauniešu nodarbinātības pasākumu kopumu. Es pārstāvu īriju un mums ir ļoti smags arī gan jauniešu bezdarbs un arī smagas problēmas, ko rada uh, migrācija. Mēs zaudējam labākos, gudrākos ļaudis migrācijas dēļ. Un cilvēki dodas uz Kanādu, Austrāliju, uz ASV, un tas tiešām rada lielas grūtības. Bezdarbnieki īrijā. Bezdarbs ļoti smagi ietekmē sabiedrību kopumā. Jaunieši atsvešinās no sabiedrības, viņi absolūti nekur nav gatavi iesaistīties. Tā ir ļoti bīstama pazīme. Un ir daudz cilvēku, jaunu cilvēku, kas bariem vienkārši klīst pa pilsētu un uh, no kuriem viss, ko var sagaidīt. Šī parlamenta prioritātes Tās bija arī īrijas prezidentūras prioritātes bezdarba jomā. Tad arī tika, notika, tika pieņemta vienošanās par jauniešu garantijām. Bet es domāju, ka svarīgākais šeit, šajā visā ir detaļas un nianses. Un tas attiecās arī uz jauniešu garantiju īstenošanu, ar ko tās atšķirsies no Eiropas sociālā fonda schēmām, kas mums jau ir. Kā ir paredzēts nodrošināt, lai mēs tiešām tiktu skaidrībā, kam visvairāk, kam ir vajadzīga palīdzība, kā lai tie, kas ir izslēgti no ESF, year, not... kas ir izslēgti no ESF, varētu izmantot jauniešu garantijas lai viņiem būtu pieeja atbalstam, lai mēs nepazaudētu cilvēkus. No tā par to es raizējos un vēl. Um, un cilvēki saņem ļoti nekvalitatīvus darba piedāvājumus, ļoti īsu laiku. Mēs zaudējam darbu kā tādu, zaudējam darba vietas jaunie cilvēki, kas vēlas strādāt izglītībā vai par medmāsām, īrijā viņiem ir ļoti nelabvēlīgi darba līgumi, ļoti neizdevīgi darba līgumi. Cilvēki uzskata, ka pārāk maz ir solidaritātes arī no arotbiedrību puses un pēdējais punkts, kā mums nodrošināt lai tie, kas pieņem jauniešus arodu apmācībai, piedāvā viņiem tādu apmācību un certificēšanu, lai tad, kad viņi to ir beiguši, lai viņiem būtu rokā papīrs, kas kaut ko arī nozīmētu. Manuprāt, ir šajā dokumentā ļoti daudz laba un liederīga un labi izmantojama. Paldies. Um, uh, eh, Tomas Hendel. Tomas. Tomas Hendels lūdzu, un tad Evelīna Regnere. Tomas Hendels lūdzu. Mani runa, iepriekšējie runātāji, kolēģi jau daudz ko pateica, bet es gribu jautāt par smadzeņu aizplūšanu. Man iepriekšējā kolēģi, kas runāja, runāja par migrāciju uz citiem kontinentiem un citām pasaules daļām, bet, manuprāt, problēma Eiropā ir tā, nevis tā, ka cilvēki dodas uz attīstības centriem, uh, un viņa pietrūkst viņu dzimtajās valstīs, līdz ar to viņu dzimtenē um, problēmas nemazinās un problēmas kļūst tikai dziļākas, ja notiek šī migrācija. Šeit ir jābūt skaidrai nostāju un jāapzinās, kādas problēmas šī kvalificēto darbinieku migrācija uz citām pasaules valstīm uh, rada to izcelsmes valstīs. Ko mums darīt, lai mēs risinātu šo problēmu Eiropas līmenī? Kā iesaistīt darba devējus, lai tiktu veidotas darba vietas? Es par to neko nedzirdēju prezentācijās. Otrs, par to runā, zināms, jau 40 gadus. Tie, kas iziet arod apmācību, viņa apmācībai esot jākļūst lētākai. Es to saprotu no darba devēja viedokļa. Protams, ka viņiem patiktu, ja viss būtu ļoti lēti, bet no darotbiedrību pārstāvjiem es nedzirdēju protestu pret šo tendenci. Es uzskatu, ja kāds domā, ka šobrīd veidojot īsākas apmācības um, tādus moduļus, kas būtu arī ļoti lēti, tad, tad būtībā mēs neko neuzlabojam un pat ja no tā labumu gūst nabadzīgās ģimenes, tad galu galā mēs neiegūstam speciālistus, kas būtu labi izglītoti. To es gribēju teikt par šiem 12 mēnešu apmācības piedāvājumiem. Trešais jautājums. Vācijā ilgstoši jau ir tradīcija, kurā cilvēkus kaut kur piespiež kaut ko mācīties, vienkārši tāpēc, lai viņi neatrastos uz ielas. Un tas arī tā nav nekāda nopietna apmācība un nekāds pozitīvs efekts no tā nav. Es uzskatu, ka efekts no šādām praksēm ir līdz vienāds ar nulli un būtībā šādi obligāti apmācības pasākumi paredzēti tikai tāpēc, lai uzlabotu statistikas datus. Te nekas jauns netiek veidots, būtībā tiek izskaistināta realitāte. Arī par to es gribētu dzirdēt ekspertu viedokli. Uh, Danita Jazloviecka. E, dziękuję, pani przewodnicząca. Paldies, priekšsēdētāji. Es droši vien esmu vienīgais cilvēks šajā komitejā, kurš ļoti nopietni apšauba jauniešu karandiju programmu, ko pieņēmis Eiropas parlaments. Es esmu dzirdējis, kas jauniešu nodarbina, un mums vajadzētu strādāt par, par programmu, kas sauktos jauniešu iespējas, piemēram, Erasmus. Es runāju ar jauniešiem un es jautāju, lūdzu, lai viņi novērtē jauniešu garantiju programmu arī Erasmus kontekstā. Bet bieži viņi vienkārši man pasaka, ka šos miljardus no garantijām drīzāk varētu veltīt Erasmus programmai. Uh, jo tā tiek vērtēta pozitīvi, tā tiešām viņiem dod iespējas iegūt jaunu pieredzi, nevis to, ko sacīja Tomas. Pseido prakses vai pseido stažēšanās iespējas vai tam līdzīgi. Runa tiešām ir par jūtamu, taustāmu labumu, ko gūst jaunieši. Un mans jautājums ir šāds. Kā liecina jūsu pieredze, vai mums vajadzētu koncentrēties uz ko īstenojot garantiju programmu? Ko mums darīt, lai izvairītos no kļūdām? Vai mēs vienkārši ar šīm garantijām nepārceļam problēmu risināšanu uz vēlāku laiku? Paldies, es uzdošu pāris jautājumus pat arī. Pirmkārt, atgriežoties pie šiem izaicinājumiem saistībā ar migrāciju Jā, brīva uh, pilsoņu pārvietošanās jau tika noteikta Romas līgumā, un neviens neapšauba šo, šo principu. Bet es domāju, ka Romas līguma uh, garā šeit ir runa par uh, izvēles brīvīgu, par labprātīgu brīvu pārvietošanos. Un uh, nevis uh, tā kā tagad mēs runājam par smadzeņu noplūšanu, jo, piemēram, Spānijā jauniešu vidū ir attīstījusies kustība, uh, ka um, nevis mēs dodamies prom, bet mūs atlaiž, mūs sūta prom. Un 70. gados uh, bija tāds uh, sauklis uh, dzīvot un strādāt savā valstī. Es nevai, nedomāju, ka vajag noraidīt mobilitāti, nē, tieši pretēji, bet ir jānošķir uh, mobilitāte, kas ir uh, tāda brīvprātīga kā izvēle un mobilitāte, kas ir tā kā pēdējā iespēja. Un uh, Eiropas Savienībai nav tiesības uh, piespiest uh, tik ļoti mainīt uh, dzīvesveidu cilvēkiem. Un tajās iniciatīvās, kas uh, tika izstrādāts 3. jūlijā Berlīnē, nu, jāpiemina tāds modelis, uh, ņemot vērā šo dubulto spiedienu, no vienas puses demografiskā situācija un no otras puses eh, ekonomiskā polarizācija, ir nepieciešams tāds labāks modelis, lai jaunieši ar labu izglītību varētu eh, doties uz tādām valstīm, kur ir eh, noviecojošs darba spēks, tur strādāt, bet uh, tur ir jāņem vērā arī risks, ka uh, iztukšosies perifērijas valstis, aizbrauks šie te aktīvie uh, un izlietotie cilvēki. Tātad šeit ir tiešām tāds uh, jautājums par uh, sociālo, ekonomisko līdzsvaru, un tas var nākt par sliktu Eiropas sociālajiem modelim. Un ja mēs par to nevērsīsimies, tad godīgi sakot, es domāju, ka uh, mēs riskēsim ļoti būtiski. Man nav iespējas, uh, īsi paskatījos jūs dokumentu, ka šī domensija, dimensija būtu ļoti uzsvērta. Es uzklausīju jūs teikto, ka vajadzētu vairāk pasākumu, kas uh, ir mērtiecīgi vērsti uz jauniešu nodarbinātību un uh, lai panāktu makroekonomisko līdzsvaru. Uh, Jā, to es saprotu, bet tas iet vēl tālāk, jo izaugsme vien neļaus uh, labot šo polarizāciju, tā vispārīgi runājot un konkrēt runājot par uh, jauniešu migrāciju, kuri var būt talantīgi vai arī netik talantīgi. Mans otrs komentārs un arī jautājums par sociālā dialoga izaicinājumiem. Jūs to jau teicāt, ka jūsuprāt sarunas bija labas. Jā, protams, apetīti rodas ēdot, jūs uh, varat vienoties par šādiem nolīgumiem, citi varbūt uh, vēlas, lai jūs paplašinātu šo labo praksi citās jomās, bet Eiropas uh, līmenī uh, varbūt jūs skatīsiet citas jomas, un tomēr man šķiet, ka ir tāds kā zelta likums, uh, proti kā panākt, lai šī sociālā dialoga kvalitāte izplatītos, turpinātos, jo uh, tās valstis, kurām iet labi, ir tieši tās, kurām ir labs sociālais dialogs. Tas man pārsteidz, un uh, tās valstis, kur jāiekļaucas trojkai, tur ir uh, slikts sociālais dialogs un ne jau trojka to uzlabos. Tātad, ko mums darīt? Es uh, atvainojos, ka man tik vēl jums jāuzdod šāds jautājums, bet man tas um, ir tiešām būtisks elements, pie kā vajadzētu strādāt vairāk nekā līdz šim. Jo daudz tiek uh, runāts par stimuliem, kādi tie ir, bet šeit uh, mēs saskaramies ar patiesām grūtībām, jo tās ir eh, vecās prakses, eh, vecās ieražas, eh, arotbiedrībās, dalība valstīs, un tagad mēs to zinām. Jūs ņemat visas programmas, struktūra fonds, jauniešu garantija, globalizācijas pielāgošanas fonds, uh, Visur eh, tas labi darbojas, ja ir sociālais dialogs. Tātad, kā jūs Eiropas līmenī varētu uh, kaut ko darīt, lai tas uh, tā paplašinās? Jūs teicāt, ka jūs ceļosiet pa galvaspilsētām un tur runāsiet, varbūt tur vajadzētu piedāvāt šīs labās prakses, bet tas jau nav tikai jautājums par saturu, bet arī par metodi. Uh, neviens cits vairs negrib izteikties, tāpēc došu jums atkal vārdu. Uh, Un tagad pretējā secībā varbūt tā ir praksa, ko dažkārt izmantojam. Un tagad tad dot vārdu personu kungam. Thank you very much, Madam Chair. And... Paldies, priekšsēdus kundz, un tiešām paldies visiem Eiropas parlamenta deputātiem par komentāriem. Ir daudz, kas, ko paņemt pārdomām, un es gribētu dažus no šiem punktiem pieminēt. Pirmkārt, migrācijas un uh, smadzeņa aizplūšanas problēmu. Personīgi es ļoti priecājos, ka mēs šo jautājumu pacēm, jo mēs CP ļoti uzsveram aspektu, ka migrācija vai darbspēku mobilitāte nevar redzēt kā panacē visām uz problēmu. Jūs minējāt smadzeņa aizplūšanas efektu attiecībā uz publiskiem pakalpojumiem eh, nodarbinātiem uh, Baltijas valstu uh, veselības aprūpas sektors, piemēram, viņiem ir ļoti nopietnas problēmas ar jauniešiem vai visiem no, uh, eh, uh, eh, izglītotiem darbiniekiem, kas uh, pamet šo uh, konkrēto nozari. Tas ļoti svarīgs jautājums mums. Runājot par darba spēku mobilitāti esošos apstākļos, kur ir darbinieki bezdarba, uh, Eh, rādītāja 50-60% ir pilnīgi normāli, ka jaunieši, vecāki cilvēki meklē eh, darba iespējas citur, bet varbūt arī negatīvu efektu, un mēs tos jūtam publiskos pakalpojumu jomā, tas tiešām ir jāsaka. Runājot par resursu jautājumiem, lai cīnītos pret jauniešu bezdarbu, paskatoties uz mūsu rīcību, ietvari, daudz piemēru investīcijām, izglītībā, eh, produktīvas eh, investīcijas. Šie pasākumi, protams, ir ļoti svarīgi, lai panāktu pozitīvu efektu. Un runājot par publiskās nozares darbdevējiem, mēs ļoti labi apzināmies, ka publisko pakalpojumu samazināšana nevar būt izēja no krīzes, lai gan daudz mūsu uh, <laughs> Eh, locekļi eh, neapšaubāmi eh, izcieš tātad taupības pasākumu sekas dalībvalstīs. Runājot par sociālu dialogu kvalitāti, es pilnīgi saprotu jūsu jautājumu. Nav viegli dot labu atbildi no manas puses, taču šis jautājums tiešām ir ļoti svarīgs. Uh, Daudz no jums uzsvēr, cik svarīgi e, tas ir sociālā dialoga sistēmas, kas labi darbojās dalību valstīs, kuras ir diezgan labi tikušas galā ar ekonomisko krīzi, kas joprojām nav pārvērta. Un atkal es runāju par publiskās nozars darbdevējiem. Daudz valsts publiskajā sektorā sociālo dialogu patiesībā Viņiem šajā jomā ir bijušas eh, liels grūtības krīzes laikā. Paskatīsimies kaut vai ziņu, ko Eiropas komisija šajā jomā nesen publicēja. Tur kļuva redzāms atšķirīgās pieejas, kā risināt krīzes sekas un negatīvo krīzes ietekmi attiecībā uz sociālajiem partneriem, pasākumi, kurus valdība īstenoja, un ir skaidri redzams, ka tur, kur sociāla partneri ir bijuši iesaistīti, eh, risinājumi ir bijuši labāk no nu, vispūšu viedokļu. Tas ļoti svarīgs jautājums. Un tad uzsvars, ka jāstrādā kopā. Noteikti. Tas ir izcelts rīcības plānā, mēs to ļoti uzsveram, mēs kā Eiropas sociālā partneri un mūsu nacionālie nacionālas dalību organizācijas mēs darām daudz šajā jomā, bet mēs neesam vienīgie. Šis ir jautājums, kur visiem ir jāpiestrādā, un es tāpēc priecājos par uzsvaru, kas ir likts uz šo jautājumu um, no daudz runātāja puses. Paldies! Thank you, Madam Chair. Paldies, esmu otrā runātāja, un man tādēļ ir iespēja izvēlēties jautājumus, kurus atbildēt. Sarkas kungs. Mūsu rīcības plānā ir paredzēts, paredzēt eh, ikgadēja atskaita, taču mūsu uh, eh, dalību organizācijas netiks pamests viens, tādēļ mēs esam sākuši seminārs ar ierobežot skaitu sociālo partneru, lai tajos varētu notikt padziļināts diskusijas par implementāciju un lai sāktu diskusijas starp nacionālajiem sociālajiem partneriem. Pēc trim gadiem, kad būs bijušie ikgadēji ziņo, mums būs e, kā sociālajiem partneriem tāds izvērtējums ziņojums. Mēs tātad savus sociālus partnerus nepametam viens, mēs viņiem palīdzēsim. Tad par jautājumu, kā vislabāk izmantot jauniešu garantiju un risku, kā tā var tikt implementēt, bet varbūt nepietiekoši fokusēt. Jā, tiešām mums ir jāvērš uzmanību uz tiem jauniešiem, kam ir vislielākās grūtības, uh, vismazāk izglītotie, visvājāk apmācītie, jo mēs gribam ar jauniešu garantiju e, cerības un risinājumus rast. Un tieši tādēļ ir jāfokusējas uz vissaržītākām situācijām un jāorientējas uz ilgtermiņa risinājumiem. Tas tiešām ir jāpatur prātā, izstrādājot nacionāls rīcības plānus, rīcības programmas ar ja, jauniešu garantijas īstenošanai. Eh, tad mums ir nepieciešama nacionāla sociāla partnera pilna iesaistīšanās, bez tā jauniešu garantijai nedos nacionāla līmenī labu rezultātu, drīzāk pat negatīvu. Varētu būt vilšanās par uh, tādiem īstermiņa risinājumiem, eh, kam nedrīkstētu, kas nedrīkstētu notikt jauniešu garantijas rezultātā. Jā, un ir šī diskusija, kā jauniešu garantiju vislabāk izmantot. Jasovjaskas kundze pieminēja Erasmus programmu un studentu mobilitāti. Es ļoti atbalstu Erasmus Plus nākamo programmu. Uh, kas ir gaidām un iniciatīva jauniešu mobilitāti veicināt, taču, kā jau tika teikts, patiesībā ir medaļas divas puses, jo mēs ļoti apmācam jauniešu mobilitāti e, pieredzes gūšanai un e, arī jauno darbinieku, taču mums nevajadzētu būt tik negatīviem par smadzeņu aizplūšanu. Jā, tā ir realitāte. Uh, taču mēs ļoti ceram, ka tad, kad eh, ekonomiskā situācija uzlabosies arī Dienvidas valstīs, kā Spānijā, viņi atgriezīsies. Mēs esam redzējuši to notiekam citās redzēs, tātad tas nav vienmēr tā, ka cilvēki uz mūžiem laikiem emigrē. Tik pesimistiski mēs neesam, mēs ļoti ceram, ka uzlabojoties makroekonomiskiem apstākļiem, eh, rodoties jaunām darbvietām, ja, vietām mēs šos jaunos cilvēkus ar labāku eh, pieredzi un izglītību varēsim sagaidīt apakai, tad esam optimistiskāk nekā jūs šajā jautājumā. Un sociālā dialoga kvalitātes jautājumā atstāšu savu divu kolēģi ziņā. Tas arī ļoti svarīgs jautājums, kur mēs jau vairākas iniciatīvas esam uzsākuši un to arī turpināsim turp, uh, kopā pie šiem jautājumiem strādāt. Paldies! Tagad jums ir sarežģītais uh, uzdevums pēdējos uh, galvārdus teikt. Tātad. Jā, tas būs sarežģīti, bet ne neiespējami. Kas attiecas uz uh, sekojošo? Uh, Jā, šis iekšējais eh, CS ziņojums un arī darba devēju 2011. Eh, gada ziņojums tomēr eh, paudīja jau zināmas bāžas, un jo īpaši no arotbiedrību puses bija šī satu, sajūta, ka ir vainājies Eiropas sociālais dialogs, tika jau uzsvērts gan pēc satura, gan pēc metodas. Uh, un šajā 2012.14. gada programmā mēs izlēmām pie tā arī strādāt. Mēs nedarīsim visu vienlaicīgi, viss būs soli pa solim, sākumā attiecībā uz jauniešiem, pēc tam uh, ekonomikas pārvaldība, bet uh, uh, to mēs arī teicām, ka tas būs kā pirmais solis, jo es saprotu arī, ko teica Lilijāna. Līdz šim uh, um, ceturtajā un galīgajā ziņojumā uh, Eh, tātad šis rīcības plāns eh, pazud no mūsu redzesloku, un tas ir bīstami, tāpēc, ka no eh, ārotbiedrību puses mēs sakām, ka mēs nedrīkstam piedalīties trīs ātruma Eiropas radīšanā. Ja tur kaut kas tiek pār, transponēts, ir valsts, kurās netiek transponēts, un, un ir valsts, kurās vispār nekas nenotiek. Uh, Un ir valstis, kurās tiešām nekas nenotiek, un tā tas nav pieņemami. Mēs to arī uzsvērām, mēs um, pārformulējām um, mūsu tekstu un um, teicām, ka valstīs, kur varētu būt problēmas, tad mēs atgriezīsimies un sāksim atkal sarunas ar sociālajiem partneriem, bet tas bija pirmais solis par kapacitāšu veidošanu. Ja jums ir taisnība, priekšsādātājs kundze. Uh, ekonomiskā pārvaldība, sarunās ir jānoslēdz un ļoti skaidri tiek uzsvērti vairāki eh, līguma panti, proti sociālo partneru autonomiju. Es to saucu par vīriem melnā šo te trojku. Nevar būt tā, ka viņi vienkārši ierodās un kaut kāda iegānsta dēļ vienkārši iznīcina sociālo dialogu. Eh, jābūt eh, saskaņotiem savā rīcībā. Uh, rūpniecības attiecības, komisijas ziņojums, tās ir tās valstis, kas ir vislabāk izgājuši no krīzes, ir tās arī, kur ir visspēcīgākais sociālais dialogs. Mēs kā partneri to apzināmies un mums ir integrēta uh, pr programma, kas ir vērst uz šo spēju veidošanu pēdiņās. Un, um, ja mēs redzam, ka ir kaut kādas nesaskaņas, tad mēs uh, dodamies uz uh, vietas un uh, dažkārt tam ir arī labi rezultāti, jo uh, bieži vien vairākās valstīs, ja diskutē par šīm problēmām, tādā neformālā veidā, varbūt pat ne šajā valstī, tad mēs tā kā ieļojam šos mehānismus un situācijas atrisinās. Uh, Uh, smadzeņu aizplūšana, to mēs uh, pilnībā apzināmies, tas ir viens no riskiem, un uh, tiešām tā ir, ka jā, no viens puses var likties, ka tas ir tāds kā piespiedu darbs, ir jābūt ļoti uzmanīgiem ar šiem terminiem, bet Andrējas minēja uh, situāciju Baltijas valstīm, un 2007. gadā viņiem bija problēmas, un viņi atlaida darbiniekus uh, valsts sektorā, un uh, arī uh, ir ļoti augsta mie, mirstība, un bērni dzīvo zem nabadzības nozī, robežas, un, jā, protams, valsts pabrāts tika samazināts, un, nu, un tad, un kādas tad ir ter, sekas ilgtermiņā, Un es uh, diskutēju ar attiecīgo premjeru, un viņš pilnīgi apzinās uh, uh, šīs problēmas, un varbūt, ka dažās valstīs jau jādomā ir par atgriešanās politiku, kas attiec uz arotbiedrībām. Uh, Mēs runājam par jauniešiem, un uh, mūsu delegācija ir jauniešu delegācija. Mēs tiešām likām uzsvaru uz apmācības kvalitāti. Tas uh, arī ir iekļauts, uh, šis kvalitātes termins ir iekļauts šajā te aliansē, un arī jauniešu garantijās tas ir minēts, tas mums ir ļoti svarīgs jautājums, un mēs turpināsim cīnīties lai būtu Eiropas harta par uh, uh, prakses kvalitāti, jo uh, nedrīkst būt tā, ka prakses laikā uzņēmumu var darbiniekam ļaut darīt, likt darīt jebko. Tur ir jābūt zināmiem nosacījumiem um, un, um, jā, tas būs nacionālā līmenī sociālajiem partneriem jādara. Uh, jāturpina šīs diskusijas, kas ir uzsākts Eiropas līmenī par šo punktu, jo ir baumas, kas uh, uh ir dzirdētas proti par uh, stažieru, ja praktikantu uh, ietvaru bija komisijas iniciatīva, bet no sociālo partneru puses, cik tālu esat tikuši, vai jūs tai pievienosieties vai nē, to pieņemsiet, nē. Mēs skaidri teicām, ka mēs to atbalstām. Uh, Bet tā kā tas ir kaut kas ļoti konkrēts, specifisks, tad tur ir jābūt specifiskām sarunām arī konkrētām. Baumas, ko es dzirdēju, ir tas, ka esot problēmas no sociālo partneru puses, lai panāktu progresu šajās te sarunās, eh, tās eh, ir pamatots tad. E... Paldies, tagad ir mana kārta. Jūs nosaucāt to par problēmu. Es gribētu sākt tur, kur jūs pabeidzāt šo profesionālo apmācību. Par jauniešu nodarbinātību mēs, protams, par to runājām, saistot šo jautājumu ar citiem jautājumiem, kas saistās ar darba tirgu. Un, protams, ka darba devējiem bija skaidrs, ka šajā darbības plānā vai pasākumu kopumā uh, um, aroda apmācībai ir ļoti nozīmīga vieta profesionālajai apmācībai. Un Eiropas komisija piedāvā savu priekšlikumu, un uz jūsu jautājumu var atbildēt tā, ka tas nenotiks, kamēr komisija šo priekšlikumu nebūs izstrādājusi. Mēs vēl atgriezīsimies likumdošanas procedūrā pie tā, ko jūs jautājāt. Paldies par komentāriem. Kostello kundze, ko jūs teicāt, es jums piekrītu. Jūs teicāt, ka mums ir ļoti skaidri jāizsakās un jābūt skaidrībai par to, ko var izdarīt Eiropas līmenī un ko var izdarīt dalību valstīs. Es gribu minēt divus piemērus. Uh, poļu deputāte apšaubīja jauniešu garantijas un te tiek izmantota terminoloģija, kas ir tāda juceklīga. Mēs runājam par uh, jauniešu nodarbinātības iniciatīvu, kas ir Eiropas līmenī, kurā ir paredzēts izmantot Eiropas budžeta līdzekļus. Šī iniciatīva tiek paplašināta un tagad tai tiks piešķirti jauni investīciju bankas piešķirti resursi vēl papildus. Lēmumi, attiecīgie lēmumi ir pieņemti 14 miljonus, miljārdus mēs ceram saņemt. Eiropas parlamentam šajā procedūra arī bija sava loma, bet jauniešu garantijas, kā tās ir definētas padomes uh, rekomendācijās, ko pieņēma EPSCO padomē, uh, Tad šeit jāņem vērā, ka dalībvalsts tiek aicināts īstenot pasākums, kas var būt daudz un dažādi, piedāvājot arodu izglītības iespējas, apmainoties pieredzei, piedalīties eh, darba tirgus programmās, piedāvāt stimulus jauniešiem eh, integrēties darba tirgu. Te var būt daudz un dažādi pasākumi un rekomendācijās padomas rekomendācijās dažas šīs iespējas ir minētas. Eiropā vispār situācija ir ļoti atšķirīga, un Vācijā, piemēram, kur jauniešu bezdarbs ir zemāks par 8%, vajadzības pēc jauniešu garantiem būs daudz mazākas nekā, piemēram, Spānijā, kur uh, jauniešu bezdarbs tiešām jau rada sistēmas risku. Uh, Spānijas sabiedrībā. Mēs redzam um, vienkārši to, ka grūti ir piedāvāt viens un tos pašus risinājumus vai iespējas uh, valstīm, kurās valda ļoti atšķirīgi apstākļi. Un sociālajiem partneriem ir jāsadarbojās ar Eiropas institūcijām, ņemot vērā valstu īpatnības. Un vēl viens piemērs sadarbībai vai mijiedarbībai, tas ir mobilitāte, smadzeņa aizplūšanas pazīme. Eiropas Savienība, protams, ir projekts, kas veicina mobilitāti, brīvu pārvietošanos. Tas attiec arī uz darba tirgu. mazāk nekā 3% Eiropas iedzīvotāji izmantot aktīvi tādas brīvās uh, pārvietošanās iespējas. Tagad pietrūks 2 miljonu, divi miljonu darbinieku dažādās jomās, dažādās valstīs, un mobilitāte varētu būt risinājums. Runājot par pastiprināto mobili, mobilitāti, tad šeit nevarētu visu atvasināt no Eiropas likumdošanas, jo tā jau neizriet tikai no Eiropas likumiem. Cilvēki dodas projām, jo viņiem nav darba, un tas nav tāpēc, ka Eiropā būtu šādi vai tādi likumi. Tas ir process, kas ir tāds ilgstošs, un mums ir jāredz arī tas, ka cilvēki gūst labumu no mobilitātes, piemēram, samācās valodas, uh, un iepazīsts ar citām kultūrām, apgūst uh, kaut ko jaunu. Runājot par smadzeņu aizplūšanu, tad izcelsmes valstis vai tās, no kurām cilvēki aizbrauc, um, sastopas ar grūtībām un viņām ir jāiesaistās diskusijā par to, kā mazināt, mīkstināt šīs uh, um, tendences efektu. Tas ir Eiropas līmeņa jautājums, bet risinājums, manuprāt, ir jāmeklē tomēr nacionālajā līmenī. Un runājot par sociālo dialogu, gribu teikt divas lietas. Pirmais, um, tāds labs sociālais dialogs prasa laiku, lai tas vispār sāktu darboties. Uh, ir jānodibina uzticēšanās, uzticības pilnas attiecības, un te var izmantot dažādus parametrus, kas saistās arī ar institūciju uzbūvi, un arī šeit Eiropā mēs redzam lielas atšķirības. Ir valstis, kur sociālais dialogs notiek autonomi, un tas ir arī iemesls, kāpēc Skandināvijā, piemēram, dialogs ir ļoti sekmīgs jo tas tiek akceptēts un sociālo partneru ekspertu zināšanas vai viņu ekspertu zinātība attiecībā uz darba tirgus jautājumiem tiešām tiek atzīta un ņemta vērā. Un otrs aspekts Tā ir situācija pasaulē, globālā situācija, gan visā pasaulē, gan dalībvalstīs. Eh, sociālais dialogs darbojas labi tur, kur sociālie partneri spēj mainīties un pielāgoties jaunajiem apstākļiem, kur tiešām tiek domāts par to, kas ir vajadzīgs, lai uzņēmumi būtu konkurētspējīgi un kā uzlabot strādājošo kvalifikāciju, pielāgošanās uh, izmaiņām, jauniem izaicinājumiem šeit ir ļoti svarīgi. Paldies! Katru. Paldies jums visiem četriem par to, ka ieradāties uh, pēc tik uh, uh, īsa uzaicinājuma. Tātad uh, paldies, ka jūs pastāstījāt par savu darbu. Un eh, par citiem jautājumiem noteikti būs eh, nedaudz vēl jāpagaida, lai tiktu panākts progress. Noslēgumā gribētu pateikt, ka es esmu pilnībā par sociālo partneru autonomiju, bet tad, kad es raugos, eh, pie kā tas noved darblaika direktīvas kontekstā, tad sociālo partneru autonomija būtu varbūt jādefinē ar uh, kaut kādiem iejaukšanās variantiem, kur tas ir nepieciešams, bet tās būs debats citai reizei, un pa to laiku novēl visiem uh, jauks vasaras brīvdienas, jo šī ir pēdējā komitejas sanāksme šogad, un uh, tiekamies 5. septembrī.